So, liebe Kolleginnen un Kollegen. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, lai varam sākt darbu. Da es unsere erste Sitzung ist, Nu, lūk, šī ir mūsu pirmā sanāksme šogad pēc Ziemassvētku brīvdienām, tāpēc visus jūs sirsnīgi sveicu, vēlu jums visiem visu to labāko jaunajā gadā un ceru, ka mēs esam, ka jūs visi esat atkal uzlādējušies, esat saņēmušies spēku brīvdienu laikā un esat gatavi ar pilnu spāru mesties darbā, sarādājot kopā ar jauno prezidentūru. Mums ir ļoti daudz darba paredzēts, tāpēc Ehm, nu, esiet tam gatavi. Nu, tā tad, lai viss esat arī veseli un lai šis jaunais gads tiešām ir veiksmīgs. 25. darba kārtības punkts, kas ir Ulmer kunga ziņojums, ir jāpārceļ uz vēlāku laiku. To pārceļam uz 19. februāri. Nu, lūk, tas arī visas izmaiņas darba kārtībā. Ja nav nekādu citu iebildumu, tad uzskatīsim darba kārtību par apstiprinātu. Šādā versijā. Visas valodas ir pieejamas, izņemot igauņu, maltu, horvātu, eh, pārējās valodas. Viss ir jums pieejams. Nu, paskatieties apkārt zālē, paskatieties, kurš ir jūsu valodas numuriņš no 17. līdz 18. šeit būs viesi. Mums ieradušies viesi no e, pēc man uzaicinājuma no Vācijas. Viņi piedalīsies sanāksmē. Angļu valodā nav pieejams tulkojums. Vai ir iespējams pārbaudīt, ka tulkojums angļu valodā ir pieejams? Okay, it's fine now. Labi, atkārtošu vēl vienreiz. Tātad no 17. līdz 18. ieradīsies man pazīstams mērs ar kolēģiem. Viņi piedalīsies šai sanāksmē pēc manu uzaicinājumu. Nu, cerams, ka būs viņiem arī vietiņas, kur piesēst. Tad arī pēc Glenis Vilmuts uzaicinājuma ieradīsies uh, BBC ko filmēšanas komanda. Nu, un ja Vilmots kundze pat ir šeit, tad viņi varbūt mums sīkāk par to arī pastāstīs. Tālāk vēl vienas izmaiņas. Vēlos jums pastāstīt, ka mums ir uzsāktas arī šīs e, jeb elektroniskās sanāksmes, kurās vēlamies iztikties, iztikt bez dokumentiem, papīra dokumentiem. Esam uzaicinājuši uh, tāpēc uz apmācību veikšanu kolēģus, kas rīt no 14. līdz 15. mūs visus apmācīs šādā lūk darbā bez dokumentiem. Kas vēlas piedalīties, tas vi, tie visi esat laipni aicināti un varat šeit šai zālē tad ierasties un šīs jaunās prasmes apgūt. Tālāk vēl viens paziņojums no manas puses. Tiks sūtīta delegācija uz Horvātiju un attiecīgi Eh, NV komitejas mājas lapā ir pieejams ziņojums. Tātad šā delegācija ir jau apmeklējusi Horvātiju, un tur jūs varat mājas lapā ar šīs eh, delegācijas apmeklējumu ziņojumu iepazīties. Tālāk eh, uzklausīšana ar Baušu 12. decembrī tāpat ir ar dokumentiem atspoguļot mājas lapā un arī citi pasākumi. Nu, un tad nonākam pie Mūsu viesiem ir ieradušies īrijas prezidentūras pārstāvi. Kā jūs zinat, īrijas prezidentūra sākās 1. janvārī, un pie mums šodien ir īrijas lauksemniecības pārtikas un jūras lietu ministrs Saimons Kovenijs. Kā jau es teicu, pirmīt, nu, mūs visus gaida ārkārtīgi daudz darba, lauksaimniecības reforma tiks apspriesta, tāpat arī zivsemniecības reforma citu starpā. Jāsaka, darba būs ārkārtīgi daudz parlamentam, referentiem un mums visiem kopā. Un, protams, arī jums, īrijas prezidentūrai nenoliedzam. Cerams, ka tas viss beigsies ar panākumiem, un gribam šodien izmantot šo iespēju, lai iepazītos ar jums lai varam apmainīties ar viedokļiem un, viedokļiem un sajūtam, kādas tad ir mūsu nostājas, kādas ir varbūt atšķirības, kur ir kopīgās līmijas, ko mēs varam ņemt vērā tad, kad turpināsim darbu pie visiem šiem dokumentiem šeit vides komitejā. Eh, mēs esam strādājuši pie zivsamniecības politikas, un te mums ir ļoti strikta nostāja, par ko esam arī nobalsojuši. Līdzīgi, līdzīga situācija ir arī attiecībā uz lauksaimniecības reformu. Esam pieņēmuši ziņojumus, kur ir diezgan strikta nostāja. Un šajos dokumentos, protams, jūs varat ar nostājām iepazīties. Bet nu vispirms tā tad dosim jums vārdu, un pēc tam uzsāksim debatas, uzdosim jums jautājumus. Lūdzu, Kovenīkungs, eh, jums vārds. Thank you very much. Uh... Lies paldies priekšādātāji. Un gribu pateikties par man piedāvāto iespēju nākt klajā ar prezentāciju un uzsākt diskusijas ar jums šajā komitejā. Ļoti labi apzinos, uh, esmu bijis pats deputāts un uh, zinu, cik lielā apmērā un cik plaši darbojas šī komiteja. Tā ir viena, manuprāt, ja ne pat arī pati aizņemtākā komiteja Eiropas parlamentā. Un Jūs strādājat tik ārkārtīgi daudzās jomās, sakot no lauksaimniecības līdz veselības aprūpē, līdz klimata pārmaiņu apkarošanai. Jūsu ziņā ir tik daudz dokumentu un ziņojumu vēl papildus, ka tas ir vienkārši atbrīnojami. Jūs strādājat ar dzīvnieku labturību, ar pārtiks produktu marķēšanu un tā tālāk un tā joprojām. Es zinu, ka arī šodien jums ir ļoti aizņemta diena, šķiet, pie jums ir trīs ministri, eh, lauksaimniecības ministrs, vidas ministrs un veselības aprūpas lietu ministrs. Un domāju, ka varbūt, nu, pats labākais tad arī ir rīt agrumā sākt strādāt ar lauksaimniecības jautājumiem. Es tomēr gribētu vēl arī uzsvērt, ka turpmāko 5-6 mēnešu laikā esam noteikuši ļoti ambiciozu programmu, kur tad jums izklāstīšu pēc pāris mirkļiem, gan attiecībā uz lauksaimniecību, gan zivsaimniecību un ar to, to tiem saistītiem jautājumiem, jo Eiropas Savienība pavisam kopīgiem spēkiem šobrīd cenšas izstrādāt līdz galam kopējo zivsaimniecības politiku un kopējo lauksaimniecības politiku, iestrādājot tur jauno lēmumu pieņemšanas mehānismu, kas paredzēts Lisabons līgumā. Tā tas iepriekš vēl nekad nav darīts, un turklāt šobrīd to vēl, eh, mēģinam izdarīt ar daudz lielāku dalību skaitu nekā jebkad iepriekš. Tāpēc, jāsaka, tīri politi, tas, politiski tas ir milzīgs izaicinājums gan termiņu noteikšanai, gan lēmumu pieņemšanas jautājumos, un arī paši jautājumi, protams, nav vienkārši, un cenšamies to visu iekļaut ļoti īsā laika posmā, kas arī vēl nekad nekad iepriekš nav iz, darīts eh, par termiņiem, par lēmumu pieņemšanas procedūrām, eh, trialogs un eh, koplēmumu pieņemšanas process arī ir jautājumi, ko, ko vēlamies atrisināt attiecībā uz abām lauksaimniecības un zivsaimniecības politikas reformām līdz īrijas prezidentūras noslēgumam. Mēs tāpēc ārkārtīgi esam noteikuši saspringtu laika termiņu jo, kā jau jūs zinat, šobrīd eh, laiki ir tādi sarežģīti, Tad mēs varētu pabeigt eh, šī par, darbu šī parlamenta sasaukuma laikā. Ja mēs negūsim būtisku progresu turpmāko piecu mēnešu laikā, tie tad praktisku un politisku iemeslu dēļ saistībā ar vēlēšanām, eh, gaidāmajām vēlēšanām, šis darbs varētu aizkavēties pavisam ātrāk, jo, kā jūs zinat, nākamgad paredzētas Eiropas parlamenta vēlēšanas. Tātad, kā jau teicu, augstu vērtēju šo iespēju izklāstīt jums īrijas prezidentūras prioritātes īpaši attiecībā uz tiem dokumentiem, kas skar jūs Vides sabiedrības veselības un pārtiks nekainīguma komiteja īpaši grib pievērsties priekšlikumiem par zivsaimniecības politikas reformas, jo, reformas, jo tas būs dominējošais dokuments. Tāpat laikā vēlos pāris vārdos runāt arī par kopējām prioritā, prioritātēm Irijas prezidentūrā un eh, priekšlikumiem, kurus eh, šobrīd izskatām vai kas šodrīzumā tiks likti galdā. Pirmām kārtām pāris vārdu par kopējiem politikas mērķiem Irijas prezidentūrā kopējā tēma prezidentūrai var tapt apkopot trijos vārdos - stabilitāte, darba vietas un izaugsme. Mēs fokusēsimies uz Eiropas Savienības globālās konkurētspējas uzlabošanu, ekonomiskās izaugsmas veicināšanu un darba vietu radīšanu. Es domāju, ka tas ir vajadzīgs visām dalību valstīm. Un šajā saistībā sektorālo politiku prioritātes ir vērstas uz tādu apstākļu radīšanu, kas ļautu nodrošināt atjaunotu ilgspējīgu izaugsmi Eiropas 2020 stratēģiju ietveros lauksaimniecības un zivsaimniecību jomā eh, padomas un Eiropas parlamenta diskusijās dominēs uh, E, nā, lik, priekšā liktie e, priekšlikumi. Abi šīs dokumentu pakotnes būs ārkārtīgi svarīgas, lai veidotu nākotni agrī pārtikas jomā. Irijas prezidentūras mērķis ir panākt vienošanos par abām šīm reformu pakotnēm līdz 2013. gada jūnija beigām, bet par to runāšu vēl arī mazliet vēlāk kas attiecas uz citiem dokumentiem, kas eh, šobrīd, ko šobrīd paredzēts izstrādāt komisija, nāks klajā ar reformu pakotni attiecībā uz zīmnieku un augu veselību. Tur paredzētas inspekcijas attiecībā uz sēklām. Mm, eh, un pie šī dokumenta strādāsim eh, pirmā pusgada otrajā daļā jādomā, martā dokuments tiks likts priekšā. Tas ir ārkārtīgi svarīgs tiesību aktu kopums šeit, un tur centīsimies vienotā tekstā, modernizējošā tekstā apkopot Eiropas Savienības harmonizētos augu veselības un dzīvnieku veselības noteikumus. Padomas diskusijas arī būtu jāuzkā, jāuzsāk tā, lai līdz jūnija beigām būtu maksimāls progress. Viens elements šai pakotnē ir priekšlikums regulai par uh, lobarības un pārtikas uh, izdevumiem. Par to attiecīgi būs arī diskusijas, kam tiks piešķirt prioritāte un eh, paredzēts dokumentu pieņemt līdz šī gada beigām. Nevar noliegt, ka ir arī procedurāla rakstura izaicinājuma saistībā ar šiem dokumentiem. Šis izmaksu elements ir sastaistīts ar jauno daudzgadu finanšu plānu, un līdz ar to tam vajadzētu stāties spēkā nākamā gada janvārī. Īrijas prezidentūra ir gatava eh, no padomas puses darīt visu iespējamo, lai šeit gūtu progresu, un cerams, tas būs iespējams sadarbojoties arī ar jūsu komiteju. Runājot par eh, medus prie, priekšlikumu attiecībā uz medus ziņojumu, to vērtēju manzinīgi. To aizsākām īrijas prezidentūras laikā. Tas ir tīri tehniskas inspekcijas pasākums, kas norisināsies darba grupu līmenī 18. janvārī. Šāda pirmā tikšanās jau notika, un te tiks runāts par to, kā putekšņi iekļaujas, kā dabisks uh, Eh, elements un kas nav medus sastāvdaļa. Tātad virkni tehniski jautājumu, tāpat arī saskaņošanas jautājumu un komiteja šobrīd, kā saprot, uzsāk šī priekšlikuma izpēti un mēs ar nepacietību gaidām debašu rezultātus šeit komitejā. Šķiet, ka jums rīt paredzēts šīs debatas. Mēs uzskatām, ka pirmā lasījuma vienošanās parlamentā ir panākama līdz jūnija beigām, un patiešām ar nepacietību gaidu iespēju ar jums pie šī priekšlikuma sastrādāties. Es domāju, ka nebūs īpaši liela domstarpība šajā jautājumā starp parlamentu un padomu. Kā jau šis priekšlētātājs, šis komitejas priekšlētājs ļoti labi zina, eh, regulas projekts par tā saukto brī, brokastu direktīvu ir saistīts ar pilnvarām, kas piešķirts komitejai Lisabonas līguma ietvaros. Te runājam par pieciem eh, konkrētiem produktiem - šokolādu, cukuru, kafiju, ievārījumiem un eh, dehidrētiem pieniem eh, padomē ir panākt vienošanās, vispārēja vienošanās par šo pakotni, cik tālu es saprotu, tad parlamentu un padomas nostājas par šiem dokumentiem ir ļoti pietuvinātas. Uh, lai arī, protams, nav gluži vienāds, un tās nekad nav vienāds, kā jau jūs labi zināt. Un prezidentūra ir gatava noturēt sarunas ar Eiropas parlamentu, kā arī komisēju, un sākt šīs sarunas jau marta sākumā. Tajā brīdī, kad šī komiteja būs pieņemus, pieņēmusi lēmumu, kā saprotas, paredzēts 20. februārī, kas attiecas uz dokumentu par nekomerciālu lolojumu dzīvnieku pārvietošanos. Eh, te turpinās sarunas ar parlamentu, kas aizsākās Kipras prezidentūras laikā. Un drīz vien notiks jau trešais trialogs par šo dokumentu. Mēs tāpat arī gaidām iespēju uzsākt diskusijas par dokumentu, kas attiec uz elektronisko identifikāciju lielopiem. Eh, par lolopiem dzīvokļiem un arī uh, Eh, šo pēdējo dokumentu runājot, eh, ļoti ambiciozi vēlamies panākt vienošanos sadarbībā ar parlamentu jau šīs prezidentūras laikā. Par mežtēmniecību runājot, es zinu, ka jūs kā komiteja eh, ļoti skaidri esat izteikušies arī par šo sektoru. Sarunas par juridiski saistošu vienošanos par mežiem Eiropā šobrīd norisinās. Un divi gala sarunu posmi paredzēti 13. gada pirmajām pusē. Kopējais mērķis ir panākt vienošanos, kas būtu pa pavērsiena akmens, atspēriena akmens tālākai ilgspējīgas mežu pārval, pārvaldīšanas nodrošināšanai Eiropā. Cerams, ka izdosies gūt panākums, tāpat arī gribu jums teikt, ka gaidām, ka komisija nāks klajā ar mežsainiecības stratēģiju turpmākajos mēnešos, kas tādā veidā piedāvās ietvaru tālākajām sarunām attiecībā uz mežu pārvaldīšanu Eiropā. Tāpat arī gribētu vēl pāris vārdus teikt par diviem galvenajiem dokumentiem, kas, eh, godīgi runājot, acīm redzot, aizņems lielāko man darba laiku no padomas puses. Nu, pirmām kārtām runājot par kopējo zivsaimniecības politiku, jeb KZP, es ceru, ka vakar aizsākušās sarunas zivsaimniecības komitejā eh, vainogosies panākumiem. Mūsu prezidentūras galvenā prioritāte ir panākt politisku vienošanos ar Eiropas parlamentu par saturisko zivsaimniecības politikas pakotnes daļu. Katrai regulai uh, Eh, pirmā lasījuma vienošanās vai vismaz pātrināt otrā lasījuma vienošanās būt ir panākama. Bet tas prasa, lai visas puses, gan padomu, ko es pārstāvu, gan komisija, gan arī jūs šeit Eiropas parlamentā iziet uz kompromisu. Īrijas prezidentūra ir gatava iesaistīties dialogā ar Eiropas parlamentu pēc iespējas ātrāk. Tā, lai atvieglot un padarītu iespējamu politisku vienošanos starp līdzlēmējiem reformu pakotnē, nepieciešams tas, ka abas institūcijas strādā ļoti strauji bet, protams, nesasteidz savu darbu lēmumu pieņemšanā, bet darbam ir jānorisinās strauji, ciešā sadarbībā vienam ar otru tā, lai darbs varētu tikt pabeigts tajos termiņos, ko esam paredzējuši kas attiecas uz KLP reformu, jeb kopējo lauksaimniecības politikas reformu, tad mērķis ir arī nodrošināt politisko vienošanos par KLP reformu pakotnes starp trim e, iestādēm līdz jūnija beigām. Es domāju, ka ir vērts atgādināt to, ka par šo KLP reformu jau spriežam četrus gadus un nu, tiešām ir nepieciešams pavirzīties uz priekšu, no diskusijām pārējot pie patiešām lēmumu pieņemšanas. Un tas ir tas, ko mēs īrijas prezidentūras laikā arī vēlamies panākt. Es saprotu, ka tas ir ārkārtīgi ambiciozs mērķis, ka būs nepieciešams intensīvs darbs un iziešana uz kompromisiem ļoti lielā mērā. Un šeit ir trīs priekšnoteikumi. Pirmām kārtām ir vajadzīga vienošanās par daudzgadu finanšu plānu, pēc iespējas ātrāk 2013. gadā tā būtu jāpanāk, un mēs tiešām cerīgi raugamies uz iespēju to panākt 7. un 8. februārī, kad eh, notiks valstu un valdību vadītāju tikšanās. Un es tiešām ceru, ka arī tas būs iespējams. Katrā ziņā paļāvības to pieaug. Tāpat otrām kārtām vēl viens priekšnoteikums ir tas, ka ir nepieciešams strauji progresēt runājot arī pie politiskiem un tehniskiem jautājumiem padomē. Tie ir jautājumi, ka, par ko vēl nav pieņemta lēmumi. Jāsaka, par tiem sarunas virzās uz priekšu ļoti grūti, bet ceramies, ceram, ka padomas saruna nostāja būs gatava un to varēsim apstiprināt marta Eiropadomē. Tāpat arī cenšamies nonākt pie gala sarunu sajūs pozīcijas reformu, reformu kopumā. Es saprotu, ka tas ir paralēli tam darbam, ko šobrīd cenšas paveikt parlaments. Un tajā brīdī, kad jūs parlamentā finalizēsiet savu nostāju martā, eh, marta plenārsēdē attiecībā uz KLP, tad varbūt tas notiks paralēli ar eh, padomu un tad lauksaimniecības politikas eh, lauksaimniecības komitejā, protams, arī šis darbs risināsies, to zinu. Zinu, protams, arī, ka jūs iesniegsiet virkni atzinumu par dokumentiem, kas tur tiks apspriesti. Ja īrijas prezidentūrai izdosies šo sarunu nostāju eh, finalizēt Marta Eiropadomē, tad visas trīs iestādes - parlaments, komisija un padome - varēs iesaistī, aktīvi iesaistīties trialogu procesā ar mērķi finalizēt koplēmumu procedūru līdz jūnija beigām. Tas, protams, nebūs viegli, bet es domāju, ka iespējams tas ir. Uh, Katrā ziņā viss šobrīd liecina par to, ka padome varēs nonākt pie vienošanās arī par daudzgadu finanšu plānu. Cerams, kā jau teicu, ka šis nolīgums būs, eh, vienošanās būs tāda, ko varēs apstiprināt, kam piekrišana varēs dot arī Eiropas parlaments un varēs to izdarīt pēc iespējas ātrāk. Bet nu to mēs vēl redzēsim. Uh, Neskatoties uz to, protams, realitāte ir tāda, ka daudzgadu finanšu plāna vienošanās noteikšana nav īrijas prezidentūras rokās un arī šīs komitejas kontrolē, un tāpēc mums nepieciešams uzmanību pievērst eh, galvenokārt diviem citiem priekšnosacījumiem, kur izpildu gan varam kontrolēt. Es darīšu visu iespējamo, lai pārliecinātu, ka tiek panākt, pārliecinātos, ka tiek panākt vienošanās parlamentā līdz marta beigām par sarunu nostāju. Es zinu, ka tas ir ambiciozi un būs vajadzīgi būtiski centieni, kā arī iziešana uz kompromisiem, bet tas ir vienīgais veids, kā panākt kopējos mērķus par politiskās vienošanās panākšanu turpmākajos mēnešos par šiem dokumentiem. Būs, protams, vajadzīga apņemšanās no visām trijām iestādēm kolektīvi, lai politiskā vienošanās varētu tapt panākta manis noteiktajos termiņos. Šai komitejai nav primārās atbildības par šo dokumentu. Es tomēr ļoti labi apzinos, ka jūs esat ļoti labi informēti par visiem šiem notikumiem, lai neteiktu vairāk. Un esat ārkārtīgi ieinteresēti īpaši vides un e, ekoloģizācijas elementos, kas ietverti KLP reformās. Es zinu, ka esat sagatavojuši virkni atzinumu par tiešiem tiešmaksājumiem un virkni citiem priekšlikumiem, bet mans darbs turpmāko mēnešu laikā, pārstāvot eh, prezi, padomi prezidentūrā, būs pārliecināties, ka tiek panākta līdzsvarota vienošanās no visām pusēm, un tāda vienošanās, kas ir pieņemama visām pusēm. Par komplekso ekoloģizācijas jautājumu runājot, šķiet, ka ir plaša vienprātība, kas izriet no kom attiecībās komisijas priekšlikumu par uh, ekoloģizāciju pirmajā pielārā. Tur tiek minēta arī, lūk, ekoloģizācijas kritērija un tā tālāk, bet ir arī daudzi atklāti jautājumi, kas būtu saistīti ar ekoloģizācijas aktivizēšanas izraisošajiem elementiem dalību valstīs. Dalību valstīm ir ļoti atšķirīgi geogrāfiskās un topogrāfiskās īpatnības, kas visu šo jautājumu sarežģīja. Es ceru, ka mums izdosies virzīties uz priekšu, pamatojoties uz progresu, kas tika gūta Dānijas un Kipras prezidentūras laikā, un ceru, ka padomu un parlaments varēs nonākt pie kompromisa, pie tāda kompromisa, ko visi varēs atbalstīt. Un visbeidzot, gribu teikt, ka tajā brīdī, kad saņēmu brīfingu, kas man jānolasa šīs komitejas priekšā, man tas likās. Uh, diezgan, iz, diezgan liels izaicinājums, jo es tiešām domāju, ka ņemot vērā, ka esmu strādājis šeit parlamentā, Un esmu ļoti labi detalizēti zinu, ko nozīmē KLP un KZP reformas, kad redzu, cik plašas intereses jāizstāv šai komitejā, gan šajās, gan visās citās jomās, tad jautājumu var tapt man tagad uzdot par pilnīgi jebkuru jomu. Es, protams, centīšos uz tiem atbildēt, bet gribu uzsvērt, ka mans fokus un īrijas prezidentūras fokus kopumā eh, no padomas puses lielā mērā tiks līdz tiekšu šiem diviem atslēgi jautājumiem - KLP un KZP reformas turpmākos sešus mēnešus. Jo es domāju, ka tas ir tas, eh, tā joma, ko varam ietekmēt visvairāk. Paldies, tātad esmu gaidu iespēju atbildēt uz jautājumiem. Jā, ministra. Paldies, ministra kungs, un tagad esam nonākuši pie diviem jautājumu ir raundiem. Un Protams, tas ir saistīts ar parlamentu darbu, un vispirms runās koordinātori, un tāpēc viņiem pirmiem došu vārdu, un pēc tam pārējiem kolēģiem. Un Rihards Zēbers pirmais. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, paldies par ierašanos un jūsu programmas prezentāciju. Vīdas komiteja, kā jūs ļoti labi zināt, Eh, protams, visvairāk interesējas par jautājumu, kas saistīta ar vīdi, proti par ekoloģizāciju. Un varbūt jūs varētu dot mums dziļāku ieskatu tajā, kādi ir jūsu nolūk šajā sakarā. Mēs zinām eh, komisijas priešlikumu 30% pirmajā pīlārā. Vai šāda procentuāla attiecība jūsuprāt ir pati veiksmīgākā? Jūs zinat, ka šī prasība rada bažas daudzām valstīm. Uh, pie tam ir jāņem vērā, ka viss ir saistīts arī ar otrā pilāra pasākumiem, kā var izdarīt attiecīgos aprēķinus un salāgot uh, līdzekļus, kas uh, nonāk pirmajā un otrajā pilārā. Un uh, raudzīties uz to, lai pašreizējā reforma nebūtu solis atpakaļ. Uh, Runājot par topogrāfiju, par geogrāfisko izvietojumu, par salām, piemēram, vai šīs. Um, pasā, vai šos pasākums var realizēt paralēli, vai jums ir kāds cits uh, skats uz to, kā ar, uh, piemēram, uh, lauka atstāšanu atmatā un ar dažādiem citiem kritērijiem. Kāds ir jūsu viedoklis? kas padomē par to pašlaik tiek runāts. Es domāju konkrēti eh, komisijas priekšlikumu. Mums būs divu dienu balsojums lauksaimniecības komitejā par visiem grozījumiem. Protams, priekšlikums ir ārkārtīgi sarežģīts un, manuprāt, pārmērīgi birokrātisks, un tieši tas eh, arī visvairāk tiek kritizēts. Vai jūs saskatāt iespēju šeit samazināt birokrātiju kaut kādā mērā? Paldies. Paldies, Linda Makavena. Paldies, ministra kungs, paldies, ka esat šeit. Es domāju, ka mēs saprotam, ka galvenie dokumenti būs zivsaimniecības un lauksaimniecības reformas, un šī uh, komiteja arī ir cieši iesaistīta šo abu uh, reformu dokumentu izskatīšanā. Jā, jūsu uh, prioritāte, galvenā prioritāte ir izaugsme. Bet, uh, protams, ka nevar attīstīties zivsēmniecība, ja jūrā nebūs zivju, un mēs esam centušies pārliecināt valdības par to ilgu laiku, bet uh, jāsaka, ka mēs neesam pietiekoši rūpējušies par savām jūrām un to krājumiem, un, eh, nu, nav skaidrs, vai pašreizējais komisijas priekšlikums, kas ir diezgan uh, ambiciozs, vai tas saglabāsies, tad, kad būs izgājis cauri padomēji. Daudzas eh, dalībvalstis vēlas atgriezties pie vecās kārtības, kad eh, lēmumi par eh, zivju resursiem tiek pieņemti kaut kad vēl 22. decembra vakarā, un viņi tur, mm, turpinās slaucīt ārā jūras krājumus bezgalīgi. Un jāsaka, plenārsēdē balsojums var nebūt tāds kā lauksaimniecības komitejā, jo daudzus kolēģus šobrīd nepārliecina tie kompromisi, kas ir panākt lauksaimniecības komitejā. Tā kā uh, nevar uh, vienkārši paļauties uz to, ka tas, kas uh, tiks nolemts lauksaimniecības komitejā, būs la galīgais lēmums, jo viss ir jābalso visā parlamentā. Var notikt uh, mm, tas pats, uh, ka, kas ir noticis ar daudzgadu finanšu schēmu. Nākamais jautājums. Runājot par to, kas notiek īrijā un apvienotajā karalistē, arī citās valstīs, tā tad viss šis uh, lielo burgeru skandāls, kā tur nonāk uh, cūgaļa un uh, eh, zirgu gaļa, un tad ir jautājums par to, kas tad notiek, kas ir atklāts, kā uh, tas ir varējis notikt ja, piemēram, cūku DNS tiek atrasts uh, lielu lopu burgeros. Tālāk pārtiks marķēšana. Parlaments vēlas, lai normas šajā sakarā tiktu padarīts stingrāks. Mums ir jāspēj identificēt gan svaigas gaļas izcelsme, gan uh, produktu un um, sastāvdaļu ražošanas vietas. Un parlaments par to vienojās, un tad pēc tam tika panākts padomes eh, un parlamenta eh, kompromiss par to, ka ziņojums tiks eh, vispār rakstīts tikai 2014. gadā. Nu, piemēram, ar marķēšanu. Ja burgerī ir 90% lielopu gaļas, tad ir jābūt izcelsmes marķējumam. Ja tā ir jaukta gaļa un tas ir mazāk par 90%, tad acīm redzot šis marķējums vairs netiek prasīts, un līdz ar to mēs vispār nezinām vairs gaļas izcēles. Nu tā ir problēma. Tātad jūs runājat par pētījumu 14. gadā. Un kā mana kolēģi Dagmāra Rota Bērenta sacīja, Tad ko tad mēs saprotam ar da, pareizu marķēšanu? Mums gal galā ir jāsaprot, ka mēs vēlamies ēst drošu pārtiku. Un iedomājieties, ka mani vēlētāji, piemēram, kas reliģiski iemeslu dēļ nevar ēst cūgaļu, pēkšņi atklāja, ka viņu lielo burgeros tiek atklāta cūku DNS. Nu, es ceru, ka ministrs mums varēs sniegt savus paskaidrojumus. Als nächstes spricht dann Chris Davis. Thank you, Chairman. Well, Kris Dēvis nākamais. Nu, pašlaik eh, Kamerona kungs eh, sniedz savu runu par Eiropu, un man vajadzēja izšķirties, klausīties jūs vai viņu. Es uzklausīju jūs vakar zilsaimniecības komitejā, un jūs reizēm sacījāt, ka paužat savu personisko viedokli, nevis prezidentūras oficiālo vi viedokli, un tas bija zināms atvieglojums, jo Daudzi uh, runāja, tā teikt, pa, eh, pauda padomus viedokli un slēpa savus personīgos uzskatus. Zivsēmniecības komitejā mēs balsojām par būtiskām uh, reformām uh, 3, ar 30 pret 10. Šeit mēs nobalsojam 50 pret 0 par būtiskām KLP reformām. Es tagad eh, raugos uz saviem uh, eh, tautas partijas kolēģiem, kas uh, varēs palīdzēt balsojumos. Un balsojums notiks pēc divām nedēļām, lai nodrošinātu, ka mums ir tiešām ļoti spēcīga parlamenta sarunvešanas pozīcija. Bet varbūt jūs varētu pakomentēt, kā jums šķiet? Ja zivsēmniecības komiteju balsojumu atbalstīs parlamentu plenārsēde, uh, kāda tad būs šī te uh, sarunvešanas pozīcija, lai veidot ilgtspējīgas jūsaimniecības uh, politiku, lai pārtrauktu zivju izmetumus, lai atjaunot krājumus. Vai jūs vienlaikus varētu paturēt prātā vajadzību atrisināt parlamentu un eh, padomus donstarpības par ilgtermiņa pārvaldības plāniem? par to, kā KLP, eh, kā KZP tiks pāraudzīta nākotnē. Es zinu, ka jūs runājāt arī zivsaimniecības komitejā, un tur ir citi koordinātori, bet ja jūs nevarat demonstrēt praktiskos soļus, kā virzīsiet šos jautājumus uz priekšu, tad zivsaimniecības koordinātori var teikt, ka mēs varam mēģināt bloķēt CFP reformu. Bet es ceru, ka jūs varēsiet mums piedāvāt nu, kaut ko tādu būtisku, um, kādu būtisku trumpi sarunu vešanai. Liels paldies, De, Kris Dēvis, un tālāk beidzam koordinātoru komentārus. Ministra kungs, jums vārds atbildēm. Vispirmām kārtām paldies par jūsu uzdotajiem jautājumiem. Vispirms eh, Rit par Ričardu jautājumu. Runājot par kopīgās lauksaimniecības politikas zaļināšanu, Pirmām kārtām es uzskatu, ka noteikti lauksaimniecības politika ir jāpadara zaļāk. To lēma arī padoma, un mēs uzskatām, ka tas ir pamatu pamats reformām, un to atbalsta arī parlaments. Es, protams, varu jums izteikt oficiālo padomas nostāju, un tā ir sekojoša. Padoma nav vēl galīgajā teksta redakcijā pieņēmusi savu galīgo nostāju bet mans personīgais viedoklis ir tāds, ka mēs šobrīd strauji tuvojamies kompromisam. Tādam kompromisam, kurš balstīsies uz komisijas priekšlikumu, proti zaļināšanu, pamatīgu zaļināšanu. Vēl bez tam mēs, balso, mēs strādāsim arī ar trīs kritārijiem, kurus komisija ir izvirzījusi lauksaimniekiem, lai saņemtie maksājumi, kas balstītu uz zaļināšanu, viņiem tiktu piešķirti. Uh, Joprojām turpinās diskusijas par to, vai mums vajadzētu elastīgāk raudzīties uz kvalifikācijas kritērijiem. Vēl jau vairāk ņemot vērā to, ka Kipra un Zviedrija ir divas pilnīgi dažādas valstis, viņu lauksaimniecības sistēma ir dažāda, kultūras ir dažādas, un visas valsts, kas ir starp Kipru un Zviedriju, arī lielā mērā atšķiras viena no otras. Līdz ar to, ja mēs vēlamies vienoties par kopīgu politiku, par to, kādā veidā sniegt atbalstu lauksaimniekiem un kādā veidā izpildīt vidas standārtus, tad pilnīgi noteikti ir jābūt iekļautai zināmai elastībai dažādām valstīm. Taču vienlaicīgi no zaļināšanas viedokļa raugoties, mēs vēlam, vēlamies, lai būtu skaidri atrunāti kopīgi standārti, kurus tiks pieprasīts zemniekiem izpildīt, lai viņi varētu saņemt maksājumus no ES. Šīs diskusijas ir turpinājušās jau kādu laiku, Viedokļi ir dažādi dalību valstīm, pie tam arī dažādi priekšlikumi ir parādījusies publiskajā telpā. Mēs runājam par sava veida ēdienu vai kartes sagatavošanu, no kuras varētu izvēlēties dažādas kritērijas un nevis izvirzīt tikai un vienīgi trīs konkrētus kritērijus. Jūs komiteja ir piedāvājis ceturto kritēriju, tā saucamo zaļo lauku kritēriju. Un tomēr mēs padome balstīsimies uz komisijas sagatavoto priekšlikumu un tad sagatavosim padomas galīgo nostāju. Bet pilnīgi noteikti tam būs eh, iesniegt vairāk grozījumu. Un eh, runājot par tādiem jautājumiem kā prasības kultūra dažādībai, kas ir iekļauts komisijas priekšlikumā, jūs vēlētos eh, kultūru, kultūru nomaiņu. Uh, E, šī, šis rotācijas princips, princips kultūra rotācijas princips e, ir balstīts uz zinām elastību, un tāpēc e, komisija vēlētos redzēt vieglāko realizācijas ceļu kultūra daudzveidībai. Pretējā gadījumā būs jānovērtē katru gadu, kāda kultūra aug konkrētajā laukā un kā, kāda ir augsekas kādas ir audzekas prasības, bet tas noteikti palielinās birokrātisko slogu, jo būs nepieciešams novērtēt to visu. Un tas ir pretrunā ar vienkāršošanas principu, kuru vēlētos īstenot padome. Jebkurā gadījumā augsaka varētu būt eh, balstīta uz eh, šo daudzveidību, bet tas ir saistīts arī ar augsnes, ar augsnes stāvokli. Un eh, noteikti, ka kultūra daudzveidību vienā gadā var kādā konkrētā teritorijā palielināt ievērojami. Iespējams, ka komisijas priekšlikumu mēs mazliet pamainīsim, balstoties uz šo kultūru daudzveidības principu. Un tomēr slieksnis, virs, ar kuru tiks noteikts trīs kultūru skaits uz kaut kādu konkrētu hektāru daudzumu, Piemēram, vai tas būs 4 hektāri vai 5 hektāri, prasīt 5 hektāros trīs dažādas kultūras ir droši vien neloģiski. Un iespējams, mans viedoklis ir tāds, ka trīs kultūras tiks pieprasītas 10 hektāriem un vairāk. Tas ir priekšlikums, kur atbalsta arī parlaments, un parlaments to principā izveidoja, ka ir iespējams palielināt kultūru daudzveidības un būs konkrēts hektāru daudzums, līdz kuram nebūs prasīts konkrēts kultūra daudzums, un pēc tam no kāda konkrēta hektāru skaita divas kultūras, un tad jau tālāk. Jo noteikti, ka ir zemnieki, kuriem ir ļoti neliels zemes gabaliņš, un tad nebūs izvirzīts prasības par kultūru daudzveidību. Līdz ar to diskusijas joprojām notiek par šo jautājumu, un runājot par kultūru daudzveidību, tās ir tādas. Zinu, ka jūsu komiteja ļoti lielā mērā interesē ekoloģiskie, ekoloģiskās teritorijas, un ir ļoti svarīgi, lai cilvēki to saprastu, jo agrāk zemniekam tika maksās, lai viņš neko nedarītu šajās ekoloģiskajās teritorijās, bet tagad ekoloģiskie maksājumi tiks maksāt tikai tad, ja konkrētā teritorija atbildīs konkrētiem vides kritērijiem ka konkrētajai teritorijai ir ekoloģiska vērtība. Iespējams, ka tev nav jābūt arams zemē. Tā var būt eh, kāds eh, lauksaimniecības teritorijas nostūrs, kur ir ārkārtīgi nozīmīga ekoloģiska vērtība pilna. Un tās mēs saucam par ekoloģiskā fokusa teritorijām. Tātad eh, šis koncepts nedaudz atšķirs no iepriekšējā, bet mēs uzskatām, ka šāda notikuma attīstība ir jāuzskata par pozitīvu. Tātad nav nekādas jēgas kādu konkrēti zemes gabalu neapstrādāt tikai tāpēc, ka par to var saņemt maksājumus. Šai zemē ir jābūt ar augstas kvalitātes bioloģisko daudzveidību. Vai par 7% mēs vienosimies? Redzēsim. Tas ir parlamenta priekšlikums. Pēc manām domām mēs redzēsim zināmas izmaiņas šim procentam, un iespējams, ka mēs eh, atteiksimies no patreizējās striktās prasības, un iespējams, ka mēs palielināsim šo procentu. Patiesībā parlaments ir nācis klajā ar ļoti interesantām idejām. Mēs it kā sākam ar vienu procentu un tad pamazām sarunu gaitā vienojamies par augstāku procentu, jo mēs visi esam ieinteresēti šajos ekoloģiskā fokus teritorijās un to kvalitātē. Uh, Bet eh, brīdī, kad padoma būs izstrādājusi savu galīgo nostāju, visticamākais tas būs līdz marta beigām, tad tā arī būs padomas nostāja un mēs par to iestāsimies. Runājot par, eh, par ganībām, par ilgadīgiem zālājiem, tās ir ļoti nelielas teritorijas visās valstīs, un ir jau šobrīd ierobežojumi par to, cik lielā mērā ilgadīgie zālāji var būt procentuāli. Šobrīd šis procents ir 10%. 10%. Piemēram, tādai valstī kā īrija, kurai ir 85% apsaimniekojamās zemes ilglaicīgie zālāji, un tāpat samērā liels šis procents ir arī Francijā. Mums vajadzētu rast praktiskus risinājumus par to, kādā veidā mēs varam adekvāti aizsargāt ganības un vienlaicīgi veicināt bioloģisko daudzveidību, kas ir nepieciešama arī zālājos. Un eh, no ekoloģiskā fokusa viedokļa raugoties ir ārkārtīgi svarīgi runāt par proteīnu saturošām kultūrām, un iespējams, ka šo procentu mēs tad varēsim arī tālāk palielināt. Tagad par vienkāršošanu. Padomi ir sašutus par to, ka ir nepieciešams vienkāršot visu. Ko tad mēs patiesībā vēlamies? Mēs vēlamies KLP tādā izpausmē, lai pēc iespējas vairāk zemnieku būtu nodarbināti lauksaimniecībā, bet eh, reformas, kuras zemniekiem būs jāīsteno, nevienmēr ir birokrātiskā sloga brīvas. Komisija savā sākotnējā priekšlikumā izteica bāžas par birokrātiskā sloga palielināšanos un arī jaunās KLP izmaksām, un padoms nostāja, ka tā tiks savā galīgajā redakcijā sagatavota. Mēs iestāsimies par to, lai reformētā KLP būtu viegli īstenojama un zemniekiem saprotama. Tas ir mūsu galvenais nolūks, un padomi ir vienota, ka mums arī tā būtu jāstrādā un ceru, ka arī parlaments to pieņems. Tātad no ministra viedokļa ir svarīgi strādāt pie vienkāršošanas, jo ja mēs vēlamies gan rast finansējumu KLP, gan arī vienkāršošanu, gan arī, lai zemniekiem tas būtu saprotams, tad vienkāršošana ir būtiska. Tagad par Lindas jautājumu. Vispirmām kārtām par KZP. Būtiskākais mēs runājam par um, par atpakaļ izmešanu, un mēs uzskatām, ka vajadzētu izveidot tādu politiku, kad zemniekiem nedrīkst būt izmetumi, jo šos izmetumus nav iespējams pārstrādāt uz zemes. Mēs īrijā esam konkrēti mūsu zvejas flotēs izvērtējusi izvērtējuši to, cik liela ir šī problēma, cik, liel, cik daudz ir izmetumu. Uh, ir tādi kuģi, kuri pat 40% no nozvejoto zivi izsviež atpakaļ. Mēs uzskatām, ka eh, KZP pozitīvākais sasniegums, un mēs ceram, ka tas tiešām notiks, ka reforma notiks gan īrijas prezidentūras laikā, ceram, gan, protams, arī šī sasaukuma laikā, lai mēs eh, kopīgajā zivsaimniecības politikā iesā, ie, iekļautu tīklu acu lielumu, jo tas ir ne tikai kopīgās zivsaimniecības politikas interesēs, bet arī zvejnieku interesēs, to, kuri braukā pa mūsu jūrām. Tas ir svarīgi arī zivju krājumiem, un tas ir svarīgi mūsu veselībai. Par izmetumiem. Uh, Tātad maksimālā ilgtspējīgā populācija, mēs runājam arī par konkrētām zivju sugām, mums vajag rast mehānismu, kādā veidā nodrošināt ilgtspējīgu populāciju un kā šīs ilgtspējīgās populācijas skaitļus adekvāti par tiem pārliecināt zvejniekus. Līdz ar to, ja zvejnieki nevēlēsies šo maks maksimālo ilgtspējīgo populāciju, tad eh, mums būs grūtības. Tātad, piemēram, mums ir nelie, samērā neliela flota, pat īrijas kuģi nozvejo apmēram 20% tajos ūdeņos, kuros mēs varam zvejot, un ir milzīgas holandiešu, spāņu, portugāļu zvejas fabrikas, kuras brauc pa jūrām. Līdz ar to, ja mēs vēlamies sakārtot KZT, pie kopīgu sarunu galda nesēdinot arī tos, kuri zvejo, tad nekas mums nesanāks. Uh, Tāpēc es tiešām esmu pārliecināts, ka trialogu formā kopā ar jums un kopā ar komisiju. Mēs visas trīs institūcijas esam spiestas domāt par to, kādā veidā praktiski samazināt izmetumus, kādā veidā tiešām pārliecināt zvejniekus, ka tas arī ir viņu interesēs, lai būtu ilgspējīgas populācijas, un kādā veidā uh, valstis konkrētā reģionā var pieņemt lēmums, kas nodrošinās ilgspējīgas populācijas. Lai nebūtu tā, ka mēs atkal iestrēgstam ilgstošā koplēmuma procedūrā, kas nevienam nenāk par labu. Tas bija par KZP. Mēs ceram, ka padomas nostāja tiks sagatavot līdz nākamā mēneša beigām. Par vispārīgajiem nosacījumiem par zivsaimniecības fondu šī kopīgā nostāja tiks sagatavota līdz aprīlim, līdz aprīļa beigām. Un eh, šobrīd mēs strādājam paralēli ar padomi. Mēs strādājam arī saskaņā ar jūsu laika grafiku, un tad mēs ceram, ka tiks organizēta trialoga, lai mēs vienotos par galīgo redakciju. Un eh, ceram, ka šie laika grafika arī saglabāsies. Un jebkurā brīdī šis process var iziet no kontrolas, jo mums ir ārkārtīgi ambiciozi laika grafiki. Un iespējams, varbūt, ka Lietuvas prezidentūra turpinās aizsākt to darbu. Un pēc tam Grieķijas prezidentūra, bet uh, ik viena diena, kura paiet, mums ir arvien grūtāk vienoties par galīgo redakciju, jo Arvien tuvāk ir arī Eiropas parlamenta vēlēšanas, un tad jau būs jauna komisija un tā tālāk. Es uzskatu, ka tā, ir, ka tā būs traģēdija, ja mēs nevarēsim vienoties par KLP un KZP reformām. Tad, protams, ir jautājums par praktiskām problēmām un par to, ko tas mums nesīs pēc 14. gada. Un tagad par Krisa Deivisa un Lindas uzdoto jautājumu par starpinstitucionālo problēmu. Jā, tiešām problēma eksistē starp parlamentu un padomu par to, kādā veidā abi šīs institūcijas interpretē Lisabonas līgumu. Kādā veidā tiek pieņemts lēmums un kam ir vara pieņemt kādus lēmumus, piemēram, daudzgadīgie pārvaldības plāni zivju resursiem. Mēs padomē mēģinam vienoties par šiem jautājumiem, un, piemēram, nākamajā nedēļā paredzētā padome kā vienīgo darba kārtības punktu Lenča sarunās runās par sadarbību starp institūcijām. Es tiešām ceru, ka mums tas izdosies. Bet būšu atklāts, tas būs grūti. Es zinu, ka parlamentam ir ārkārtīgi strikta nostāja par to, kāda ir parlamenta loma lēmumu pieņemšanā. Un tieši tikpat lielā mērā arī padomi ir pārliecināti par savu lomu lēmumu pieņemšanā. Un mums vajadzētu censties abām institūcijām strādāt kopīga labuma vārdā un mēģināt kā politiķiem vienoties par to, kā šīs reformas īstenot, jo tas nāks par labu visiem. Un tagad mazliet par lielopu burgeriem. Jā, tiešām, kā jau jūs pieminējāt, tas ir bijis būtisku bāžu un plašsaziņas līdzekļos atspoguļots jautājums pagājušajā nedēļā. Tie, kur nezin, kas ir noticis, pastāstīšu. Īrijā ir pārtiks drošības institūcija, kur sadarbojas ar manu ministriju par pārtiks drošības jautājumiem, par etiķējumu, par patērētāju aizsardzību, par pārtiks nekaitīgumu. Un šī nodaļa citu starpā, šī institūcija citu starpā ņem analīzes dažādiem produktiem, kas tiek pārdoti veikalos. Šādas analīzes tiek eh, ņemtas regulāri un šobrīd vairākām no analīzēm tiek veikta arī DNS testi. Un viens no 27 paņemtajiem paraugiem no, no e, sasaldētiem lielopu burgeriem, šajā burgerī bija ļoti augsts zirga gaļas saturs. Šādu situāciju mēs nevaram akceptēt, un šobrīd notiek izmeklēšana, lai noskaidrotu, kā šāda kļūda ir radusies bet eh, tam ir nepieciešams arvien vairāk paņemt testu ne tikai no burgerā ievietotās gaļas, bet arī burgeros kā tādos. Esam pārliecināti, ka mums izdosies rast problēmas kodokļu un kodolu. Un patiesībā lielākā daļa saražoto burgeru tika eksportēta uz apvienoto karalisti. Arī tur tika paņemti paraugi. Uh, un arī tur parādījās zirga gaļas DNS un arī cūgaļas DNS paņemtajos paraugos, kuriem bija jābūt lielopu gaļai. Mēs no pārtiks drošības institūcijas tagad gaidām, ko tas nozīmē, jo ja tiek paņemts eh, paraugs, kurā ir ļoti zemas procentuālas sastāvdaļas zirga gaļas un cūgaļas piejaukums, iespējams, ka tas ir saistīts arī ar produkta pārvešanu. Paņemot eh, DNS pārbaudi, protams, ka gaļa pēc pārstrādes tai var būt neliels pieaugums, eh, vai, tas, vai šis pieaugums ir noticis transportēšanas laikā, vai jau veikalā, vai brīdī, kad lops ir ticis kauts. Uh, Bet, eh, ja šis pieaugums ir lielāks kā tikai kaut kāda neliela procentuāla daļa, vai tas ir jau, pie, ja tas jau sasniedz 15-20%, piemēram, lielopu burgerā ir 15-20% zirga gaļas pieauguma, tas jau vairs neizskaidro to, ka pieaugums ir radies kļūdas pēc, un mums ir jānoskaidro, kāpēc šis pieaugums ir radies. Es zinu, ka īrijas Pārtiks drošības institūts sadarbojas ar apvienotās karalists pārtiks drošības institūtu, lai pārliecinātu patērētājus, ka viņu pirktais produkts ir drošs. Bet vēlētos pateikt sekojošo. Mēs jau nerunājam par pārtikas drošību. Mēs runājam par izsakojamības jautājumu, par etiķējumu. Lielākajā daļā Eiropas valstu zirga gaļa tiek lietot pārtikā. Neradīsim šeit eh, problēmu un nepūtīsim no mušas zīloni. Jautājums nav par pārtiks drošību. Jautājums ir par to, ka patērētājiem ir jāzina, ko viņš pērkot pērk. Un mēs vēlamies izveidot tādu sistēmu, lai mēs varētu adekvāti pārbaudīt, izsekot, kur gaļa ir radusies, un lai patērētājs skaidri zinātu, ko viņi pērk un ko liek uz galda. Tātad jautājums ir nevis par pārtiks drošību, bet gan par patērētāju informēšanu. Un visbeidzot, vēlētos pateikties Krisam Deivisam par viņa izteikto komentāru par komitejas sēdi vakar. Jā, tiešām vēlamies sadarboties labāk interinstitucionālā līmenī un vēlētos arī griezties pie šīs komitejas un pārējiem parlamentu deputātiem par to, ka mums ir ārkārtīgi ambicioza reforma programma un cerams, ka mēs to varēsim pabeigt līdz jūnija beigām. Paldies! Vielen Dank, Herr Minister. Wir... Lies paldies, ministra kungs! Nu tad nonākam uzreiz pie otrā jautājuma raunda pieteikušies ir šādi deputāti. Nolasīšu šo sarakstu. Frau Morkunaite, Frau Schilders, Schnellhardt, Herr Gebrandi, Frau Okuni un Frau Auken. Habe ich noch jemanden vergessen? Vai esmu kādu vēl aizmirsis? Jūs nedzirdējat savu uzvārdu? Nu, ja ne, tad šo runātāju sarakstu slēdzu. Lūdzu, Dagmāra. Šķiet, ka nu, tieši par mārķēšanas jautājumiem un Nu, pilnīgi noteikti tās vēl debatas, kas turpināsies arī šeit komitejā, bet arī vispārīgākā veidā. Rods Berens kundze lūdzu. Paldies, Maties. Paldies. Un eh, jāsaka, priekšsēdētāji pēdējie vārdi, manuprāt, kalpo kā tas labs ievads. Mēs šobrīd eh, runājam runājam par marķēšanu. Es varu runāt arī vāciski, ja vēlties ministrs kungs uzlabot savas vācu valodas zināšanas. Mēs ne nu jau krietni brīdi runājam par to, ka spēcīgāk jānotiek uh, gaisa marķēšanai. Kopš goju trakumsargs, jāsaka, tas ir labs iesākums dalību valstis protams, virzās priekš tikai tad, kad ir viņa tā skārus krīze. Mana pieredze pēdējo 23 gadu laikā strādājot šai parlamentā un strādājot pie šiem tiesību aktiem, kas saistīti ar pārtiku un veselības aizsardzību, kā arī dzīvnieku veselību, ir tāda, ka tikai tad, kad ir krīze, tad pēkšņi dalībvalstis uzreiz ir gatavs eh, virzīties uz priekšu, uz slideni kā pa kašpiru, ne kašmiru. Bet citādi jāsaka, tās nevēlas virzīties priekš nemaz. Atgriežoties pie pārtiks marķēšanas, es joprojām uzskatu to par vienkāršu ārprātu, ka netiek marķēts katra, ne, marķēta katra sastāvdaļa. Man te jāskatās tagad uz parlamentu otru pusi, viss, kas te saka, lūk, tas nav praktiski kā tad salami, lai notiek marķēšana. Es zinu visus šos argumentus, bet tas ir vajadzīgs. Un lūk, un tad beigās ir šāda te burgeri, kur nezinām, kas ir iekšā pēkšņi lielo burgeru patēriņā bija tāds samazinājums, ka reakcija bija. Jūs teicāt, tas nebija pārtiks droši jautājums, nekaitīgi jautājums, jā, bet ne jau tas, tas par ko runājam. Runājam par to, ka cilvēki vēlas izdarīt izvēli, informētu izvēli. Un uzreiz bija ļoti daudz arī eh, reliģiskas grupas, kas nēd, nu, jūs taču zināt, kas nēd, piemēram, zirgu gaļu, vēl daudz vairāk cilvēku Eiropas Savienībā nēd cūgaļu. Nekādā tās formā, nu, vai nu tāpēc, ka viņu reliģija to neļauj, vai tāpēc, ka viņi vienkārši nevēlas uh, ēst cūgaļu, un tāpēc es ceru, ka tieši tā kā uh, tas notika zivju gadījumā, arī šajā gadījumā, uh, Un toreiz mums vajadzēja nodrošināt higiēnu, jo tur bija, lūk, at, nu, tika atrašķie mazie tārpiņi zivīs pirms 20 gadiem, un toreiz mēs sākām domāt par higiēniskiem, higiēnas un fitosanitāriem noteikumiem attiecībā uz zivīm. Mm, lūk, par to, ka ir vajadzīga kaut kāda eh, temperatūra, kurā zivs tiek uzglabāts eh, kaut kādu laiku pēc tam, kad tās tiek noķerts un tālāk, bet es tīri atceros, kas toreiz notika. Tas bija milzīgi sarežģīts jautājums, problemātisks jautājums Vācijā un citās dalību valstīs. Un tas arī nebija pārtiks nekaitīgiem jautājums, bet vienkārši eh, cilvēkiem kā ārkārtīgi griebās šie tārpiņi, ka viņi zivs vairs nepirka. Un tad, lūk, sākās atbilstīgi arī marķēšanas sistēma un tā tālāk. Es ceru, ka tāpēc arī šajā gadījumā lielopgaļas burgeri jautājums izraisīs šādu virzību uz priekšu. Lūk, ir samazinājies patēriņš un tāpēc, ka netiek marķēti, ka, marķēti katra sastāvdaļa. Tas rada aizkaitinājumu, tas arī rada iespēju visiem krāpties. Protams, ka lielopgais burgerī nevajadzētu būt iekšā nekādai citai gaļai, ja galgulā tas tā tiek nosaukts. Bet, nu, lūk, tagad varēsim virzīties uz priekšu. Un jūs vēlaties kaut ko panākt, un jūs taču jau trīs gadus esat nostrādājuši šajā parlamentā, ļoti labi zināt, kā šis parlaments darbojas, tad varbūt, varbūt jūs. Uh, kā ministrs varat panākt kaut kādu progresu, nāk klājā ar iniciatīvu par to, kā nodrošināt labāku marķējumu. Gribu izteikt arī komentārus un jautājumus uzdot eh, par to, vai tiešām nopietni izteicāties tad, kad runājāt par atšķirībām KLP. Priecājos, ka Linda atgādināja mums visiem, ka balsojums lauksaimniecības komitejā vēl nebūtu nenozīmē balsojumu plenārsēdē. Tur ir eh, gaismas gads no viena līdz otram balsojumam. Mums eh, grupā arī pagājušajā nedēļā bija Strasbūrā balsojums. Nu, ļoti cieši bija par un pret. Un, lai kāds kompromiss tika no pieņems lauksamcības komitejā, es jums varu garantēt, ka tas vēl nebūtu, neko nesaka par to, kāds būs plenārsēdes rezultāts. Par augsaku un uh, kultūru dažādošanu runājot. Jūs atsaucāties uz augsnes kvalitāti. Nu, varbūt es varētu šeit izteikties precīzāk. Jā, daļēji tas, protams, ir saistīts ar augsnes kvalitāti un arī mazāku pesticīdu patēriņu un mazāku herbicīdu patēriņu kā arī visādi citādu vielu mazāku patēriņu, kas parasti tiek izmantotas, lai palielinātu ražu. Bet mēs, kad runājam par samniecībām, tad katrs zemnieks ļoti labi zina, ka augsaka ir vajadzīga. Tā ir labā praksa, tāda parauga praksa, labi lauksaimniecības standarti, bet jūs teicāt, ka augsaka ir daudz grūtāk eh, kontrolējama. Jūs teicāt, lūk, vēlamies tā, lai eh, vēlamies panākt to, lai tā notiek eh, viegli un salīdzinoši lētāk. Bet nu tad, ja mēs sakam, labi, aug, kultūra dažādošana ir vajadzīga, ir iespējams, uh, lūk, piemēram, kaut kāda inspekcija, kas dodas uz laukiem, paskatās, ar, um, kas tā par kultūru un tā tālāk, vai notiek arī augsaka. Uh, nu, tad varam konstatēt vēl zemnieks uh, krāpjas vai nē. Bet nu, tad tā mēs vēlamies viņus kontrolēt, vai tā ir tā labākā pieeja? Es piekrītu jums par kultūru dažādošanu, bet tad mums ir ļoti strikti par to jāizsakās. Uh, un strikti jāizsakās arī par šīm dažādajām kultūrām. Ja mēs sakam, lūk, nevis augstsaka, bet kultūra dažādošana. Nu, es nezinu, man liekas, te tāds sarežģīts eh, šis lēmums. Runājot par birokrātiju un īstenošanu. Man nedaudz bail, ka mēs eh, esam tādi pārāk maigi, pārāk viegli vēlamies visu tā nodrošināt. Un, ja tas nav eh, nav saistīts ar nelielu grūtības pakāpi, tad nu, tādā gadījumā es taču būtu varējuši sākt trialogus arī par elektronisko mārķēšanu lielopiem. Mēs varējām noteikt obligātu elektronisko mar marķēšanu. Šo iespēju mēs palaidām garām. Un jūs kā padomu darīt tieši tāpat. Jūs varējāt to padarīt par obligātu visai Eiropas Savienībai, tā lai visā Eiropas Savienībā ir elektroniska marķēšana, kas ļauj izsakot e, gaļai. To mēs toreiz nenoteicām. Tātad, ja mēs uzskatām, ka vienkāršāk ir to darīt citādi, nu tad varbūt mēs to varam darīt arī KLP kontekstā. Un tad varam attiecīgi to iznot visās jomās, tātad par KLP reformu atkal runājot. Man ir bažas, ka, ja jūs uzskatāt, ka ir vajad, 40% vajadzīgi šim, šai reformai, un to var joprojām izmantot šādiem pasākumiem, kas, notiek, kas tiek vienkāršā veidā īstenot, tad, nu, man liekas, ka mums varbūt vienkārši vajadzētu iedot čekiņu katrā dalībvalstī vai zemniekam pateikt, nu, tad dariet ar to, ko gribat, jo citādi, manuprāt, neko nevarēsim panākt, vismaz ar tiem priekšlikumiem, kas šobrīd ir mūsu priekšā uz galda. Atgriežoties vēl pie viena elementa Un pēc tam es, eh, Maties, tad es arī beigšu uzstāšanos. Tātad par zivju kvotām es piekrītu jums, ka šeit ir problēma. Un par, šiem, eh, par šo zivju izsviešanu eh, pārbortu. bortu. Bet varbūt, ka te jāpieļauj kaut kāda zināma elastība par to, kur un kā notiek zveja. Mēs šo zivju atpakaļ izviešanu nevaram atrasināt, ja tikai kārtējo reizi mainīsim zivju acu izmēru un uh, tam līdzīgi. Kris Deivis vairs nav zālē. Bet viņš, es domāju, man tūlītēji piekrist, es domāju, tāpat kā daudz citi, tad tādā gadījumā atsāktos vecās labās diskusijas par to, kā tīkla acu izmērs ietekmē uh, Eh, nozveju un attiecīgi zivis iešana atpakaļ. Tālāk Markunaits kundze lūdzu. Aču pirmininkē. Paldies priekšādātāji. Man tiešām ārkārtīgi liels prieks, ministra kungs, ka jūs esat šeit šodien. Priecājos tāpat arī par to, ka varam uzklausīt šādas izsmeļošas atbildes uz mūsu jautājumiem. Nu, jāsaka, seši mē, pēc sešiem mēnešiem manas valsts ministri ķersies pie prezidentūras grožiem, un viņiem vajadzēs jūsu darbu turpināt. Runājot par KLP, jūs jau runājat gan par to kopumā, gan arī par detaļām, un es gribu uzdot jautājumu par administratīvo procedūru daļu, kas saistīta tieši ar eh, zemnieku lomu šeit. Vēlos zināt. Kā jūs saskatāt šo situāciju? Mēs, jāsaka, šobrīd uzliekam ļoti lielu birokrātisko slogu zemniekiem, bet no otras puses tieši lauksaimnieki taču ir tie, kas ir vislabākajā nostājā, lai situācijā, lai zinātu, kas viņiem jādara tur uz laukiem. Viņiem re, viņi redz, kas notiek uh, uz vietas. No vienas puses, lūk, šis administratīvais sloks, un, uh, sloks, kas savukārt gulst uz viņu pleciem. kas attiecas uz šīm dažādajām kultūrām. Arī dalībvalstīm ir ļoti dažādas definīcijas un izpratni par to, kam kur jātop stādītam un sētam. Kas attiecas uz starptautisko organizāciju ziņojumiem, te gribēju jums vaicāt, ko jūs domājat par šīm jaunajām tendencēm? respektīvi administratīvais sloks kļūst ar vien lielāks gulst ar vien lielāks uz lauksaimnieku pleciem. Otrs jautājums sastīts ar KLP un ekoloģizāciju. Par to daudz ticis runāts šeit parlamentā. Mēs esam teikuši, lūk, ekoloģizācija ir elements, kas ir ārkārtīgi svarīgs bet ir iespējams, ka lauksemnieki nevēlēsies ievērot ekoloģizācijas normas un e, līdz ar to, protams, nesaņems arī zinām maksājumu daļu. Bet nedrīkst tomēr darīt tā, ka tie simtprocentīgi tiek sodīti. Viens jautājums, kas nodarbina īpaši Baltijas valstis, ir tas, ka pastāv milzīga atšķirība tiešmaksājumos. Es domāju, ka vajadzētu taču arī kaut kāda veida vienlīdzību valstu starpā maksājumu saņemšanā. Paldies, nākamā runātāja. Košaldas. Thank you, Chair. Paldies, priekšādātāji. Gribu arī šeit sveikt ministru. Viņš ir no manas valsts, un es tiešām mm, gaidu jums lielas lietas īrijas prezidentūras laikā. Uh, Gribu atkal runāt par zirgu gaļas skandālu un lielobu burgeriem. Tas tika konstatēts īrijā, bet jāsaka, tā ir Eiropas Savienības mēroga problēma. Un man tiešām jāsaka, mēs eh, daudzi centāmies pieņemt ļoti ambiciozu pārtiks marķēšanas mm, likumu un tiesību aktus. Un tad pretī mums stājās ļoti būtisks rūpnieciskais lobijs Un es vienkārši gribētu ierosināt, ka ik viens, kas toreiz neatbalstīja šo ambiciozo programmu, nu varētu padomāt mazliet, eh, tad padomāt par to, kādas sekas bija šādai, šādam rīcības trūkumam. Jo mēs nedrīkstam atkal un atkal nonākt pie tādas situācijas, kur tikai 99%, kā Linda Makevana teica, eh, procenti ir eh, izsekojami uz izcelsmes vietu. Tas nav pieļaujams. Tā ir Eiropas Savienības mēroga problēma, kas mums ir jārisina, un to centāmies jau darīt, bet jāsaka, daļai izgāzās šis centiens. Jautājums, ko grib ministram uzdot, savukārt ir saistīts ar veselīgu jūras vidi un zivsaimniecību. Kā, lai zivsaimniecība būtu ilgspējīga, tas ir svarīgi visām kopienām. Kāda ir prezidentūras plāna aizsargāt mazās vietējās zivju zvejas flotas eh, visā Eiropā? Paldies, tālāk Šnēlhārtas kundze. Šnelhart kungs, paldies, ministra kungs. Jā, esmu patiešām sajūsmināts par to, cik skaidrs atbildes jūs sniedzat, cik skaidri izska, izstāstāt visu, bet, nu jā, jūs jau zinat, šeit parlament, kā šeit parlamentā viss notiek, tāpēc nebrīnties arī jautājumu atkārtojas. Jau daudz ticis teiks, bet tas, ko es joprojām dzirdu no savas zemes, ir tas, ka birokrātija ar vienu palielinās. Un ļaudis to vērodami, eh, jāsaka, pieņem ļoti negatīvu, noraidošu nostāju, un tāpēc, protams, vēlu ministra kungs jums daudz veiksmes, tā, lai jūs mums izdodas ieviest elastību. Eh, tas ir tāds neliels demokrātijas elements, pilnīgi noteikti, un tas ļautu iedzīvotājiem būt mums tuvākiem. Nedrīkstam tos pārāk apgrūtināt ar birokrātijas slogu. Nu, pat jau dzirdējām no kolēģis. Mūsu zemnieki taču zina, kas viņiem darāms. Un, uh, ja notiks kaut kāda veida, regul, tiks pieņems regulējums, kas atkal visu apgrūtinās, tas būs tikai par ļaunu. Atgriežoties pie lielopu gaļas burgeriem. Dāmas un kungi. 20% burgeri citas gaļas piejaukums nav pieļaujams, pat pašreizējo tiesību aktu ietvarus. Tas ir pārkāpums, un par to ir kādam jāsaņem arī sots. Es domāju, ka tas fakts ir jāatzīst. Jāsaka, tā tiešām ir krāpšanas forma, un tas nozīmē, ka kaut kas ir jādara. Lai kāds arī nebūtu, esmu ārkārtīgi apmierināts, ka virzās uz priekšu tiesība akti par veselības aizsardzību un gribētu norādīt, ka 2014. gadā mums gaidāmas vēlēšanas, un tāpēc e, tieši tagad mums ir ļoti strauji jāķers pie darba, lai varam virzīties uz priekšu. Manuprāt, aktuāli ir divi jautājumi. Nu, pirmām kārtām lūgzvejas kontrolas, inspekcijas un eh, nodevs, kas ar to saistīts. Es domāju, ka šobrīd ir konkurētspējas kropļošana visā Eiropas Savienībā tajā, kā notiek uh, organizācijas darbi šai ziņā, arī valsts iekšienē un starp valstīm. Ja, piemēram, eh, nodevas šeit ir pat ar tādu atšķību kā 100%. Uh, Eh, starpība. Varbūt, ka nav pietiekams regulējums, ja varbūt regulējumi ir pārāk daudz. Pastāv milzīgas, milzīgas atšķirības šai ziņā, un es domāju, ka mums vajadzētu pārliecināties, ka jautājums tiek sakārtots. Tad, kad strādājam pie regulas, tad domāju, jāatceras arī par citiem priekšlikumiem. Piemēram, to, ka nodevs var nomaksāt ar nodokļu palīdzību. Ja varbūt var tikt noteikts konkrēt, no, konkrēta summa par dzīvnieku. Jebkura veida administratīvās struktūras, mm, tad varētu attiecīgi rīkot, jo, protams, ir atšķirīga arī administratīvo struktūru ienākumu. Tie priekšlikumi, kas būtu jāapspriež, un arī grozījumi tiks iesniegt. Es nezinu, vai mums izdosies nākt klajā ar kādu labāku risinājumu. Jiska, varbūt vienkārši jāizvērta šie paši priekšlikumi lai šāda veida konkurences skropļojums novērstu. Tāpat arī jautājums par oficiālajām uh, inspekcijām gaļas jomā. Me, tie testi, ko esam saņēmuši šobrīd, jāsaka, nav tādi, kas ļauj mums pilnībā izvairīties no uh, konkurences kropļošanas, mums jāveido jauni kanāli, kā tos šīs inspekcijas īstenot. Es nezinu, vai te ir kādas jaunas idejas, varbūt komisija var nākt klajā ar kaut ko, ja varbūt arī padomē ir kāda plāna. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Jo tad, kad mēs pievērsimies šiem dokumentiem, tad ir svarīgi atminēties, ka diskusijām jābūt atvērtām, jābūt mm, fórumiem šai ziņā no padomas līmeņa jāsaka, Eh, ļoti viegli uzsākt publiskas diskusijas, un tur tad var uzdot arī daudzus labus jautājumus. Jūs runājāt arī par eh, mājdzīvniekiem un lolojiem dzīvniekiem. Nu, jāsaka, šeit progress tika gūts jau Kipras prezidentūras laikā, tas labi, jo šeit mūsu vidū ir arī tādi kolēģi, kas cieši bija iesaistīti diskusijās. Deleģētie akti vēl viens problēma jautājums. un mēs nevaram atkāpties no tā, ko šai jomā jau esam nolēmuši. Nu, ir kaut kāds minimums, kaut kādi standarti, kas jāievēro. Mēs taču arī gribam, lai mums ir teikšana šajos regulējumu jautājumos. Es zinu, ka šis jautājums viss būs ārkārtīgi sarežģīts, jo atkal un atkal debatas atkārtojas eh, starp komisiju un parlamentu pārsvarā, bet jūs kā padomas pārstāvs, protams, šai gadījumā eh, varat pieņemt dokumentus tikai un vienīgi ar vienprātīgu balsojumu, to mēs zinām, bet es nedomāju, ka parlaments šai gadījumā būs gatavs piekāpties, tāpēc, ka visas grupas, visas politiskās grupas uzskata, ka mums ir jāsaglabā ļoti strikta nostāja šai ziņā. Tas ir jautājums par parlamentu pilnvarām, un mēs nevaram no tā atkāpties. Jan Gebrandi. Paldies, Nelhārta kungs, Gebrandi kungs. Paldies, ministra kungs, par to, ka šodien esat šeit. Tad, kad Lisabonas līgums stājās spēkā, man bija tāda sajūta, ka nu tagad beidzot gan zivsaimniecības, gan lauksaimniecības politikas un 500 eh, miljonu pilsoņu intereses tiks atspoguļots eh, šajās te politikās ne tikai eh, tieši iesaistīto pušu intereses, tātad tikai zemnieku un zvejnieku intereses vien. Un, godīgi sakot, es lepojos ar to, kas līdz šim ir noticis zivsaimniecības politikas jomā, jo šķiet, ka uh, mēs beidzot tiešām daram to, ko mums ir apsolījis Lisabonas līgums. Bet runājot ar lauksaimniecības komiteju, jāsaka, ka tā rīkojas pilnīgi pretēji. Izskatās, ka viņi pat drīzāk stiprina lobēšanas jaudu, kāda piemīt lauksaimniecības sektoram, galīgi neņemot vērā eh, pārējos pāri par 400 miljoniem cilvēks un viņa interesi Eiropas Savienībā. Uh, Un tagad ir jautājums par to, vai pastāv jau neformālas sarunas starp galvenajiem spēlētājiem lauksaimniecības komitejā šajā parlamentā un padomi par um, galīgo vienošanos. Es zinu, ka attiecībā uz zivīm tādu sarunu nav, jo nebūs pirmā lasījuma vienošanos, bet kas notiek neformāli vai daži eh, šī eh, parlamenta eh, tātad galvenie sarunu vedēji jau neformāli vienojas ar padomi, kā tērēt 370 miljonus tuvākajos gados. Jūs izteicāties par to, ka ir milzīga atšķirības starp Kipru un Zviedriju, un jums ir tiesa jo ir vajadzīga elastība, lai uh, mēs varētu uh, eh, tik galā ar visām šīm atšķirībām, bet viss šīs valstis, tāpat kā citas, ir ļoti līdzīgas kādā citā jautājumā. Šķiet, ka tās neinteresē kritērija, kas ir saistīta ar Eiropas naudu, bet gan tie, bet viņus interesē tikai Eiropas nauda. Tā kā eh, viņi uzlūko Briseli kā tādu krāju, kas ir cūciņu, bez skaidriem politikas mērķiem. Un, ja lasa, piemēram, revizijas e, palāta ziņojums, tad e, diezgan sāpīgi ir redzēt, cik ļoti maz mērķus, e, sākotnēji izvirzītos mērķus ar Eiropas naudu mēs sasniedzam un lielā mērā, protams, tā ir atbildība, kas gulstas uz dalību valstu pleciem. Pastieties uz agrovides eh, sistēmām. Tās ir tik elastīgas, ka dalību valstis tās ir apgrozījušas tādā veidā, ka līdzekļi aizplūst zemniekiem, bet nekāda labuma eh, dabai un videi no tā visa nav kas, manuprāt, ir eh, bijusi šo kas ir bijis šo fondu galvenais mērķis, un tāpēc, manuprāt, šeit ir milzīga problēma. Es saprotu, ka zemniekiem ir vajadzīga noteikta elastība, nevis vienkārši ekolo, ekoloģizā, ekoloģizācijas pasākumi, ko piedāvā komisija, bet vai ir vēl kāds cits iemesls, kādēļ dalībvalsts vēl šo elastību? Manuprāt, jā, jo dalībvalsts neinteresē kritēriju, viņas neinteresē ekoloģizāciju, viņas interesē tikai nauda, jo vairāk, jo labāk. Uh, Un kur tad mēs varam atrast šo līdzsvaru starp eh, pietiekamu elastību, lai uh, varētu efektīvi realizēt uh, plas, plānotos pasākums, un uh, pietiekoši ierobežot elastību, lai nevarētu izvairīties no Eiropas mērķu sasniegšanas un vienkārši tērēt naudu. Paldies, Sofija! Paldies, priekšsādātāji! Tiešām priecājos, ka esat šeit ieradies Briselē vidas komitejā. Un eh, vēlos arī visiem kolēģiem, kurš šeit satieku eh, pirmoreiz šogad, un tāpat arī tūkiem un visiem darbiniekiem veiksmīgi 2013. gadu. Un jums, ministra kungs, ja jūs man ļau, ļausiet novēlēt jums šī gada pirmo semestru īpaši veiksmīgu. Runājot par zirga gaļu un lielopu gaļas burgeriem, nu pat biju referente, strādājot pie jautājumiem pie lielopu gaļas marķēšanas. Daudz, kas jau tik teiks, to negribu atkārtot. Vienīgais, ko gribēju vēl papildināt eh, pie iepriekšējā, ir tas, ka šī problemātika kopumā ko esam sastapuši tagad īrijā un arī Lielbritānijā, eh, rada konkrētu jautājumu un tur nepieciešama izmeklēšana. Jūs teicāt, ka, protams, nevar e, simtprocentīgi visu pārbaudīt, bet es uzskatu, ka tas ir skandalozi, ka mēs sēdam zirga gaļu tajā brīdī, kad domājam kādam lielopu gaļu. Un tas taču ir pilsoņu aizsardzības jautājums. Jūs sakat, tas nav patiks nekaitīgi, tā nav patika nekodīga lieta. Jā, to es saprotu, bet tas ir viss saistīts ar marķējumu. Šis ambiciozais teksts, pie kā mēs toreiz strādājam, tam vajadzēja aizsargāt pilsoņus un patērētājus. Bet tāpat laikā mums jādomā, protams, arī par rūpniekiem, kas tiem rūpniekiem, kas savu darbu atbilstīgi un kas nepiejauc kaut kāda cita veida gaļas un eh, pilnīgi atbilstīgi ražo visu veidu agro, agro pārtiks produktus. Bet nedrīkstam arī, lūk, nonākt pie situācijas, kur viņi nevar veikt investīcijas un novatorismu. Tātad no vienas puses jādomā par patērētāju aizsardzību, no otras puses jādomā arī par ambicioziem tālākiem plāniem un rūpniecības aizsardzību. Tie ir juridiskā līmenī. Otra lieta. Jautājums par gaļu, ar ko jūs sastapāties Lielbritānijā. Ir jau šeit arī kontrols aspekts, kas jāņem vērā Jā, problēma ir ar gaļu, bet mēs visi ļoti labi zinām, ka produktos, ko importējam e, Eiropas Savienībā no valstīm ārpus ES, pilnīgi noteikti ietilpst kaut kādi tādi produkti, kas mums nav zinām, kas nav kvalitatīvi un kas neatbilst mūsu tiesību aktiem. Un arī šajā gadījumā es gribu vaicāt, vai mums ir pietiekams kontrols, lai šo problemātiku atrisinātu agropārtiks jomā. Un pēdējā lieta, jūs jau zināt, jautājums par ģēmo. Šie ģenētiski modificētie organismi, tas ir ārkārtīgi plaši debatēts jautājums parlamentā. Un e, ne, reizēm man liekas pat ārpus, kurām saprāt robežām. E, veselības e, pārstāvis Frederiks Grasons, un es viņu citēju, teica, ka ko, no nu, komisijas puses teica, ka šāda veida kontroli komisija negrasās atstāt dalību valstu ziņā. Nu, tā tad, acīm redzot, ir jāspēj rast kaut kādu veidu kompromisu starp dalību valstīm un parlamentu par direktīvas priekšlikumu, kur tiek tātad uzsvērta šī subsidiaritāte arī attiecībā uz ģēmēo, ģēmo. Jāsaka, tas ir jautājums, par ko sen jau diskutējam. Tad kāda būs īrijas prezidentūras nostājušais ziņā par šo sižetu, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs? Un ko jūs, dom, kā jūs domājat pārliecināties, ka tiek nodrošināta iekšējā tirgus integritāte? Uh, vienlaicīgi, nu, lūk, mēģinot panākt vienotību starp dalību valstīm. Un priekšsādātāji, Maties, ko jums gribēju teikt? Es zinu, ka. Es zinu, ka eh, šeit, eh, nu, visas valodas ir pieejams, bet horvātu valoda nebija, un es vēlējos klausīties eh, horvātu valodā tulkojumu aktā. 13. 13. kanāls ir horvātu valodai. Labi, liels paldies, saka priekšādētājs. Nu, labi, lai jums eh, ir interesanti paklausīties horvātu valodas tulkojumā. Un tad pēdējā runātāja lūdzu. Paldies, es izteikšos pavisam īsi. Eh, Netik labajā angļu valodā, bet turpinot šo jautājumu par ģēmo, esmu arī lūgumrakstu komitejas eh, locekle. Un pirmdien pie mums ieradīsies biškopji, jo viņus spiež izmantot ģēmo eh, augus tādā vai citādā veidā, un komisija prasīja, lai izmainītu eh, likumdošanu, nevis lai izvairītos no ģēmo eh, klātbūtnes medū, bet gan lai izvairītos no problēmām ar medu. Un es nezinu, vai tas nāk par labu patērētājiem un bitēm, es nedomāju, ka tas ir labi. Uh, jo nav spēka, nav vēlmes izvairīties. ģēmo produktu klātbūtnes medū un eh, putekšņos, eh, kurus savāc bites. Un es gribētu jautāt, eh, līdzīgi, kā mēs te runājām par lielopiem, vai mēs tāpat varētu runāt so sure. arī par bitēm. Uh, mums jābūt pārliecinātiem, kad pērkam mēdu, jo mēs pērkot mēdu neredzam, ka tur ir klāt kaut kādi ģēmo. Tā tad uh, jaunā likumdošana paredz, ka nekas ne vairs nav jānorāda etiķetē. Uh, Nu, un tas nenāk par labu uh, uz produktu uzticamībai. Es domāju, ka padomu varbūt apturēs uh, komisiju, neļaus tai būt pārāk praktiskai jo tas, manuprāt, ir tāds, tā ir tāda diezgan bezzobaina attieksme pret ģēmo jautājumu. Liels paldies, cienījamie kolēģi, ministra kungs, lūdzu jums uh, vārds noslēguma vārdiem, jums te izskanēja daudz jautājumu un komentāru lūdzu. Jā, tiešām jautājumu bija daudz, tā kā centīšos atbildēt uz tiem uh, tik visaptveroši, cik es to spēju. Pirmais jautājums eh, un visi komentāri, kas attiecās uz marķēšanas un eh, e jautājumu un etiķetēm. būtībā ir eh, pamatotas, jo patērētām ir jāzina končēdi. Šobrīd nav prasības eh, pārtiks ražotājiem uz etiķetes norādīt visu to informāciju, ko jūs te vēlētos redzēt uz šiem produktiem pārstrādātāju pārtikai. Un eh, nākšā gada sākumā parādīsies prasības jaunam marķējumam lielopu gaļai. Uh, Pārējai gaļai e, izcēlesmes marķējums arī tiks prasīts nedaudz vēlāk, bet es te atkal runāju kā privāta persona, ne kā ministrs. Mūsu prioritāte vienkārši atklāt, e, kā tas īsti bija iespējams. Manuprāt, e, tas parāda, ka uzraudzība un kontrole mums ir ļoti stingra. Uh, tikai tāpēc šis jautājums vispār parādījās, jo DNS eh, pārbaudas tiek veiktas gaļai. Iedomājieties, eh, tas norāda uz to, cik ļoti nopietni mēs uztveram pārtiks kvalitātes jautājumus. Uh, we are the first country in the world that is not only Mēs esam pirmajā Latvija, eh, tātad valsts pasaulē, kas eh, vēlas atbildēt jautājumu, eh, no kurienes nāk lielopu gaļa, bet arī to, kāds ir oglekļa nospiedums, ko rada gaļas imports. Šobrīd 32 tūkstoši lielopgaļas ražotāju uh, īrijā tiks pakļauti uh, šai te uh, oglekļa nospieduma pārbaudē vai auditam savās saimniecībās. Un šis konkrētais skandāls par šo netīro gaļu ir ļoti nelabvēlīgs, bet fakts, ka ka mēs esam vienkārši izdalījuši atsevišķu šo jautājumu, ir radījis iespēju veikt plašāks debats par to, kā tas ir noticis. Un kādus mehānismus vajadzētu izmantot, lai tas nenotiktu nākotnē. Bet kā padomas prezidentūras eh, pārstāvis, es eh, gribu teikt, ka šis ir process, kas ir ilgstošs, tas turpināsies, un mēs turpināsim runāt par to, kā tam jābūt, kādam īsti jābūt marķējumam. Es saprotu arī to, ko jūs sakāt par lauksaimniecības komitejas viedoklis. Ne obligāti būs visas plenāra sēdes viedoklis attiecībā uz KLP, bet tas ir jālev jums. Tad, kad parlaments izstrādā savu sarunu galē, galīgo pozīciju sarunām par uh, eh, KLP, tad, protams, ka mums ir jāstrādā no padomas puses, lai mēģinātu vienoties. Tā kā nebūtu īsti pareizi, ja es te tagad sāktu komentēt eh, to, kas notiek parlamentā. Kas attiecas uz augu eh, daudzveid, daudzveidību un augseku. Uh, Padome izvēlējās, eh, komisija izvēlējās tātad eh, šo tad. Mm, diversifikācijas maršrutu, jo viņi prāt to ir viegliek, vieglāk pāraudzīt nekā augseku. Jo viņam vajadzēja izdarīt izvēli. Es gan saprotu, eh, mm, kā lauksaimnieks, es saprotu argumentāciju abu izvēļu uh, labā. Manuprāt, ir ļoti būtiski pateikt, ka pat attiecībā uz komisijas priekšlikumiem. Es, protams, nezinu, kāds būs iznākums un lēmums par daudzgadu finanšu schēmu, bet jautājums par to, ka pamazām procentuāli samazinās viss ES budžets. Uh, komisijas priekšlikumā tas ir 38%, bet, jāsaka, lauksaimniecības uh, budžets nebūs saistīts ar indeksāciju. Un tieši tādēļ, ka tas nav saistīts ar indeksāciju un inflāciju, tas faktiski nozīmēs budžeta samazinājumu katru gadu KLP vajadzībām. Nu, redzēsim, kāds būs lēmums, uh, galīgais lēmums par MFF bet budžets, protams, ir svarīgs daudz iemeslu dēļ, eh, ieskaitot pārtiks nekaitīgumu jautājumus. Mēs joprojām importējam ļoti daudz pārtiks, ko mēs patērējam, līdz ar to mums ir jānodrošina, lai mums būtu ilgtspējīga pārtikas eh, ražošanas sistēma un kolektīva politika. Un ja mēs tādu politiku vēlamies, mēs vēlamies nekaitīgu pārtiku, mums par to ir jāmaksā. Runājot par zivju izmetumiem. Šo jautājumu atrisināšana nav tik vienkārši kā palielināt līnuma acis izmēru zvejstīkliem. Protams, ka mums ir jānodrošina, eh, lai nozari ņemt vērā zinātniskos ieteikumus un samazinātu ieteikumus, kas ļauj samazināt eh, zivju mazuļu no, no nevēlamu nozvēju. Jā, ļoti grūti, protams, ir eh, pilnīgi bez tā iztikt. Mēs esam ievietuši, piemēram, ķeltu jūrā, tur, kur franču, īru un britu flotes eh, zvejo eh, mēnsu. Mēs esam palielinājuši linumacis izmēru, kas tiek lietots, un samazinājuši izmetumus pēdējo mēnešu laikā. Tā ir ļoti svarīga izmetuma stratēģijas daļa. Bet, ja ir jauktā nozveja, Ja jūs eh, zvejojat četras vai pat piecas eh, zivju sugas vienā un tā pašā tīklā, bet ja jums ir kvota tikai trijām sugām, jums eh, nav kvotas ceturtajai sugai, ko tad jūs darat? Nu, fiziski šīs zivis ir tādā pašā lielumā, jūs ķerat tā pašā, jūs zvejojat tā pašā dziļumā, un tā tālāk. Nu, kā tad jūs varat novērst to, ka jūs noķer, nenoķerat tās zivis, kuras jūs nedrīkstat noķert? Mēs esam pavirzījušies, protams, nedaudz priekšējos jautājumos, bet neesam atrisinājuši problēmu. Un visu laiku būs šī problēma, ka zvejnieki uh, nozvejo negribot tās zivis, eh, uz kurām viņiem nav kvotas, un tur mēs varam palielināt vai samazināt līnuma atsizmērus un ievies dažādus palīglīdzekļus. Mēs tādā veidā vien nevaram atrisināt izmetumu problēmu. Ir jābūt citiem pasākumiem, kurus mēs pašlaik apspriežam padomē. Tā kā tā nav nekāda vienkāršā problēma. Runājot par Lisabonas līgumu. Jā, es priecājos, ka mums šeit ir Lietuvas pārstāvi, jo īrija, protams, savas prezidentūras laikā uh, ir daļa no trio - īrija, Lietuva un Grieķija. Un mēs uh, kopā cenšamies uh, strādāt pie virknes likumdošanas aktu un mēs ceram, ka mēs varēsim tā diezgan glūdi nodot uh, vadības grožus tālāk Lietuvas rokās. Un mēs ar nepacietību gaidam uh, mūsu sadarbības laiku. Es saprotu, ka jābūt līdzsvarotai pieejai KLP reformai, tāpat laikā nodrošinot to, ka uh, tā neizmaksā pārāk dārgi ne naudas, ne laika ziņā. Es jau komentēju mežsaimniecības jautājumu un komisijas priekšlikumu par kopēju jaunu pieeju mežsaimniecībai un ilgspējībai šajā jomā. Un atkal uh, jāsaka, lai cilvēki tiešām saprastu, ko no viņiem sagaida attiecībā gan uz privātiem mežiem un valsts mežiem, bet šis specifiskais Baltijas valstu jautājums par tiešmaksājumu taisnīgāku sadali. Uh, Esmu bijis gan Lietuvā, gan Latvijā, gan Igaunijā pirms dažiem mēnešiem un ticies ar ministriem, lai runātu par šo konkrēto jautājumu, un dalību valstis tiešām saņēma manu atbalstu no manas puses, un arī uh, pašām tām ir izdevies panākt eh, MFF diskusijās uh, progresu attiecībā uz uh, hektāru maksājumiem, lai uh, pietuvinātu to Eiropas vidējiem rādītājiem. Es domāju, ka jūs šeit tiešām esat paši jau panākuši ievērojumu progresu. Runājot par marķēšanu un etiķētēm, es zinu, ka parlamentam šeit ir ļoti ambiciozi mērķi. Padomu turpinās izskatīt iespējas un uh, apspriest, apskatīt komisijas priekšlikumus tad, kad tie parādīsies. Bet es nevēlos jums sasolīt pārmērīgi daudz, pirms es tiešām nezinu, kas reāli uh, būs iespējams padomē, bet diskusijas par to, protams, turpināsies netik tālā nākotnē. Attiecībā uz KZP un dzīvot spējīgu zivsēmniecību. Nu, par ko tad mēs runājam? Mēs cenšamies saglabāt uh, zvejnieku eh, tātad eh, dzīvesveidu, zvejnieku kopienas, bet, lai mums būtu eh, zivsēmniecība, mums ir jānodrošina, lai pa mūsu ūdeņiem peldētu arī kaut kādas zivis. Un tieši tādēļ mēs strādājam tik ļoti stingri pie tehniskiem pasākumiem, pie maksimālās ilgspējīgās populācijas rādītāju nodrošināšanas attiecībā uz ekoloģizāciju. Jā, te būs kāda jauna birokrātiska prasība. Es zinu, ka revīzijas palāta mums arī atgādināja par vajadzību uh, samazināt izmaksas. Runājot par oficiālo kontroli, mēs gaidām komisijas priekšlikumus, kurus mēs šķiet saņemsim kaut kur martā. Uh, un tas ļaus mums uh, noformulēt padomas pozīciju šajos jautājumos. Es ceru, ka pietiekam ātri pēc to saņemšanas. Tas, protams, ietekmēs arī lēmumus par deleģētiem aktiem. Kas attiecas uz tiešiem komentāriem, kas izskanēja par šī parlamenta cerībām eh, pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, es jau atbildēju uz dažām lietām, varbūt ne visām. Uh, Dažām lietām es varu piekrit. Un ne visi ministri uzskata, ka Brisele ir eh, kraikasīta cūciņa. Ja jūs atceraties, kā eh, pārtika tiek ražota Eiropā šobrīd, salīdzinām ar to, kāds notika pirms 20 gadiem, daudz kas ir mainam, mainies attiecībā uz izsakojamību, uz eh, saskaņotību ar citām ES direktīvām, savstarpēju atbilstību, kontroli, ilgtspējību. Un tas ir noticis tieši pateicoties uh, eh, KLP uh, eh, reformai un kontrolēm, ko mēs realizējam, lai šie standarti tiktu ievēroti. Un šī KLP reforma cenšas modernizēt šādu pieeju, šādu domāšanu, risinēt jaunos izaicinājumus, kā klimata pārmaiņas, kā pārtikas drošība, pārtikas nekaitīgums. Uh, Un, ja mēs runājam par otro pīlāru un lauka attīstības priekšlikumiem, kas ir uh, otrais KLP, uh, otra KLP kārta, uh, arī tās prioritātes ir jāņem vērā. Nu, un vēl es vēlēs novēlēt jums laimīgu jauno gadu. Tas ir ļoti labi, ka cilvēki vēlas mācīties horvātu valodu. Uh, tas norāda, ka e, kaut kas mainās, un es arī saprotu, ka daudzi savukārt e, ir centušies runāt angliski, tāpēc, ka es runāju angliski, man droši vien vajadzētu pavadīt vairāk laika mācoties citu cilvēku runātās valodas, bet tagad runāt par GMO nav ja panākts īpaši progress eh, attiecībā uz šo iniciatīvu padomē, jo nav panākts eh, kvalificētais vairākums, lai to varētu darīt. Viss, ko mēs kā prezidentūra varam darīt, mēs varam izvērtēt, vai mainās situācija, vai tā ir kaut kādā mērā mainīsies, ņemot vērā dažādu dalību valstu viedokļus. Un es domāju, ka uh, Komisija ir jānāk eh, klajā ar kaut kādu jaunu pavērsienu domāšanā, kas varētu mainīt esošo domāšanas modeli padomē, lai panāktu kaut kādu progresu par ģēmo, sabalansējot eh, subsidiaritāti un saglabājot vienotā tirgus integritāti no otras puses. Un attiecībā uz bitēm. Um, Es zinu, ka bišu populācijas e, izjūt zināms piedienu Eiropā šobrīd, ņemot vērā e, dažādas slimības un kaitēkļus, kas tās apdraud, bet ne tikai tas, arī insekticīdu lietošana atsevišķām augu kultūrām, un ir arī, protams, arī šis ģēmo jautājums, bet ir svarīgi sacīt, ka šīs debates ir līdz ir koplēmuma procedūras daļa. Tā kā šeit arī padomē būs savs viedoklis par šo konkrēto jautājumu, un es domāju, ka varbūt pirmais adresāts vai pirmais šī jautājuma iztirzātājs būtu jūsu komiteja, lai izstrādātu pozīciju šajā jautājumā, lai pēc tam varētu apspriest ar padomu un komisiju, lai nonāktu pie šī priekšlikuma kaut kāda gala rezultāta. Eh, ir paust daudz dažādu bāžu par dažādām lietām, eh, centos atbildēt uz pēc iespējas vairāk jautājumiem, cik man atļāva ierobežoties laiks. Paldies par jūsu interesi, ja vēlaties rakstīt man tieši, kā padomas priekšsēdētājiem lūdzu. Esat laipni aicināti, es labprāt eh, sadarbošos ar jūsu komiteju turpmākajos mēnešos. Vielen Dank, Herr Minister, für die Möglichkeit. Paldies ministra kungam. Paldies, ka mums ir bijušas šīs iespējas diskusijām. Un eh, ļoti patīkam ar jums bija diskutēt tiešā veidā. Es uzskatu, ka mums bija ārkārtīgi auglīgas debates. Un tas skaidri parādīja, ka ir zināmas spriedzes starp institūcijām, ir dažādas in, in, intereses, uh, un tas attiecās gan uz KLP, gan arī uz kopīgās zivsaimniecības politikas reformām. Mēs e, tiksimies pilnīgi noteikti šā pusgada laikā vēl, un jūsu atbildības jomā ir arī mūs lielā mērā interesējuši jautājumi. Proti jums ir savienības pilnvaras, un es domāju, ka jūsu darbība būs savu veidu lakmus papīrīts arī tam, kā darbojas Lisabonas līgums. Iespējams, ka mēs varam nedaudz pacīkstēties par to, kam ir lielāka teikšana kādā jomā, un tomēr mums visiem ir kopīga atbildība, kas gulsts uz mūsu pleciem, un domāju, ka mēs visi to arī apzināmies. Es jums novēlu veiksmi šajā pusgadā. Es jums novēlu arī zināmu izveicību sarunās padomē, jums noteikti tā būs vajadzība. Un vēlētos pateikties arī, ka jūs bijāt tik godīgs un atklāts atbildot uz mūsu deputātu uzdotajiem jautājumiem. Jūs teicāt, ka var rakstīt jums un uzdot jautājumus, bet tieši tas pats attiecās arī uh, uz jums. Ja jums ir kādi jautājumi parlamentam vai mūsu kolēģiem, tad jūs varat uzdot jautājumus mums. Lai jums jauks pusgads! So, als allererstes möchte ich einen nächsten Minister. Godātie kolēģi! Es eh, vēlētos šeit sveikt arī Lietuvas veselības ministru. Sveicināt mūsu sēdē! Un tagad Mēs izskatīsim Ulmer kunga ziņojumu. Es e, vēlētos, lai mēs pieskaramies šim ziņojumam ļoti īsi, pretējā gadījumā mums nepietiks laika. Ulmer kungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī es varu runāt ļoti īsi un to arī darīšu. Šis ir ārkārtīgi tehnisks ziņojums, kur galvenais uzsvars ir nodrošināt to drošības normu izpildi, kuras ir atrunātas dažādās regulās un definējumos. Mēs vēlamies izveidot jaunu regulu. Vēl bez tam manā ziņojumā 50. tās 50. punktā mēs paredzam speciālas pilnvaras arī nodarbinātības komitejai. Mēs varam iesniegt komisijas priekšlikumam grozījumus. Es savā paskaidrojuma rakstā esmu paskaidrojis, ko tad es ar šo ziņojumu esmu vēlējies panākt, ko parlaments vēlas panākt. Doma ir, lai mēs izveidotu tādu tiesisko pamatu, kas ļaut izpildīt visas normas un, protams, kas aizsargātu iedzīvotājs no jonizējošā starojuma draudiem. Tas ir vienkārši, iedzīvotājiem sevi ir jāaizsargā, atrodoties ionizējušā starojuma laukā, ir jābūt eh, aizsargājošam aprīkojumam. Es pats esmu strādājis 30 gadus ionizējušā starojuma laukā Vācijā, un esmu daudz šo 30 gadu laikā piestrādājis arī pie starojuma aizsardzības modeļiem. Runājot par šiem modeļiem, eh, tāda daļa jau ir atrunāta Eiroatom līgumā, bet eh, mūsu pamatstandartu mērķis ir tāds, lai tie tiktu pilnībā īstenoti. Vēl es varētu pieminēt, ka daudz jautājumu ir saistīti ar praktiskiem risinājumiem, bet eh, savā ziņojumā esmu uh, E, nācis klajā ar vairākām idejām. Piemēram, es vēlētos devīto nodaļu pilnībā svītrot. Es vēlētos devīto nodaļu redzēt kā atsevišķu likumdošanas priekšlikumu, kur komisijas sagatavot adekvātos laika grafikos, jo šajā, de, jo šajā devītajā nodaļā runa iet par ionizējošā starojuma ietekmi uz floru un faunu. Mums ir nepieciešami zinātniski lieliski pierādīti argumenti. Un eh, es būtu ārkārtīgi priecīgs, eh, priecīgs, ja mēs varētu svītrot šo devīto nodaļu. Jāsaka, man ir samērā negatīva pieredze ar laika grafiku izpildi. Mēs eh, jau septītajā gadā strādājām ar, pie vienas direktīvas, un mēs bijām gatavi pabeigt darbu pie konkrētā ziņojuma 12 mēnešos, bet tagad ir pagājuši seši gadi. Paldies! Un Tagad pārējām pie diskusijām. Priekšsēdētājs, paldies Ulmer kungam. Riva Sīkungs, lūdzu, bet īsti. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētājs Akriva Sīkundze. Jā, šeit runājam par direktīvu, kas ir ārkārtīgi nozīmīga. Protams, ka tā ir tehniski pēc sava rakstura, bet tāpat laikā tajā runājam par aizsardzību pret jonizējošajiem stariem, kas Eh, kas ir joma, kur uzkrājušās ļoti daudz direktīvas. Atcerēsimies arī 96. gada direktīvu, kur tika runāts par dažādu veidu sanitārām aizsardzībām pret šādu pakļaušanu starojumam gan eh, parastas darbības laikā, gan eh, pēkšņu situācijas laikā. Un esam ļoti daudz šeit runājuši par to, ka jābūt informācijai par iespējamiem negadījumiem, tāpat arī eh, darbiniekiem jābūt pilnībā informētiem. Pretēji manam kolēģim referentam, es domāju, ka vidas aizsardzībai arī ir jābūt iekļautai šajā dokumentā un tā jāatspoguļojas visā tekstā. Pirmais aspekts, par ko es gribēju runāt, ir tas, ka jāmaina juridiskā bāze. Eh, tā ir gal galā direktīva, kuras pamatā ir uh, Eiratom līgums, un tā pirmais mērķis, svarīgākais mērķis ir atomā enerģijas attīstība, kas savukārt tālāk nodrošinātu labklājību un e, pārticību. Savukārt e, starojums šajā gadījumā ir tāda, nu, kā normāla lieta, kas izlien, izriet no kodola enerģijas at, e, attīstības. Nu, tad tādā gadījumā uh, Šeit tiek runāts lūk par to, kā kodola attīstība ir viens no mērķiem, tad iznāk sarojums arī ir viens no nepieciešamām sekām. Un šeit ir, koplā, šeit ir vajadzīga koplēmuma situācija koplēmuma procedūra. Šajā gadījumā savukārt mēs tikai sniedzam vienīgu atzinumu. Otrs elements par šo direktīvu runājot ir šāds. Direktīva paredz zināmu dozu, tātad zināmus limitus, individuālus limitus attiecībā uz iedzīvotājiem, un šāda veida skaidri parādās atšķirībā no 98. gada direktīvas, bet šīs normas, ņemot vērā zinātniskos datus, ja salīdzinam tos arī ar to, kas notika Černobiļā savu laiku, tad redzam, ka šādas iekšējas starojuma saindēšanās laikā Eh, šo, šīs normas var būt vēl eh, kaitīgākas. Tātad tās būtu jāsamazina vēl nelielākos apmēros. Un gribu vērst jūs uzmanību uz to, ka šajā direktīvā esam atteikušies no kolektīvās starojuma devas. Respektīvi netiek ņemta vērā, eh, piemēram, tas, ka cilvēku skaits kopumā tiek pakļauts vienai konkrētai apstarojuma devai. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo, piemēram, ja notiks centrāls, kodolcentrāls demontēšana, tad tādā gadījumā, lūk, tiks noteikti kaut kāda veida izņēmumi, atvieglojumi. Un tā rezultātā eh, tiks atbrīvots kaut kāds radioaktīvais eh, starojums, kas notiks kaut kādu koncentrācijas normu ietvaros, bet tas nav izvērtēts tādā ziņā, ka netiek runāts par to, cik daudz cilvēku šādā gadījumā būtu pakļauts starojumam. Ir vēl viens eh, elements, ir lūk ats, atsaucas deva, jeb indikatīvā deva. Un te, tādā gadījumā dalību valstīm ir iespēja ar šiem skaitļiem eh, variēt, un jāsaka, starpības ir ļoti būtisks. No 1 līdz 20 ir šie skaitļi. Nu, bet paskatieties, kas notika Fukušīmas gadījumā. Es toreiz apmeklēju Fukušīmu un bija iespējams, eh, piemēram, līdz pat 20 tūkstošiem eh, zīvertu uh, pakļaut kādu cilvēku. Nu, tas ir neies, tas ir pilnīgi nepieļaujami, ka šādā veidā iespējams variet ar radioaktīvas, eh, ar radioaktīvajām vienībām un to, kas ir un kas nav pieņemts, piemēram, konkrēta katastrofu gadījumā. Darbinieku aizsardzības vārdā eh, situācija, labā situācija ir līdzīga. Nu, lūk, 16 eh, līdz 18 gadu vecumā cilvēks var tikt pakļauts kaut kāda tāda veida zīvertu daudzumam, bet tad pēc tam gadā šis, pēc gada šis daudzums palielinās, un tas ir nepieņemami. No vienas puses, manuprāt, šī direktīva līdz ar to ir tomēr negatīva. Un pēdējais elements, par ko es gribu runāt, bet tādu, protams, ir ļoti daudz, ir tas, kas saistīts ar radioaktīvo atkritumu liberalizāciju un visu veidu eh, atlaidēm, kas tiek noteikti šai ziņā. Francijā gal galā mēs esam cīnījušies un cīnījušies par to, lai tas būtu aizliegts. Un, ja tiek saņemts kaut, kādu pilnvars, kaut kādas pilnvars, tad tās ir precīzas, striktas. Un nedrīkst šeit kaut kādā veidā šīs normas liberalizēt. Es uzskatu, tas ir ļoti nopietns pārkāpums. Šobrīd. Un tagad Otskī kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Uh, naši, drahie kolēģi. Paldies, priekšsēdētāji. Piekrītu referentam, ka šis ziņojums nav pārlieku sarežģīts. Mūsu komitejai tas ir pieņemams, ir jānodrošina labāka aizsardzība pilsoņiem pret starojumu un domāju, ka varam šai saistībā arī piekrist tam, kas tiek teikts par aizsardzību un arī vides aizsardzību, piemēram, augu aizsardzību. Un savukārt augu aizsardzību tad tādā gadījumā varētu vedot atsevišķu daļu dokumentā. Vēlos arī precizēt pāris lietas. Nepieciešams eh, konsultēties ar dažādiem dienestiem. Bet jāsaka, ierosinājumi nemaina ziņojumu pašu būtību. Paldies! Un tagad došu vārdu komisijas pārstāvim. Jā, paldies! Es vēlētos pateikties referentam par ļoti labi sagatavoto ziņojumu, ziņojumu projektu, un vēlētos pateikties arī par konstruktīvajiem grozījumiem, kur ir iestrādāta ziņojumā. Komisija atbalsta un uzteic to, ka jūs uzskatiet šo ziņojumu par soli pretim labākajai aizsardzībai pret ionizējošo radiāciju. Mēs uzskatām, ka ar šo ziņojumu, ar direktīvas pieņemšanu mums izdosies pasargāt no jonizējošās radiācijas daudz labāk kā cilvēkus, tā arī dzīvnieku pasauli. Vēlētos pieminēt vienu aspektu - vidas aizsardzība. Referents principā atbalsta prasību izstrādāšanu labākai vidas aizsardzībai pret ionizējošo sarojumu, un tomēr mums nav pietiekama zinātnisko pētījumu, uz kuru pamatu mēs varētu labāk veidot aizsardzības prasības. Komisija vēlas eh, iestrādāt eh, patreizējā sistēmā adekvātus aizsardzības momentus, bet mēs uzskatām, ka to var darīt arī Eiratom līguma ietvaros. ICRP ir izstrādājusi jaunas prasības, kuras balstās uz spēkā esošajiem zinātniskiem pētījumiem. Mēs vēlamies izveidot metodoloģiju, kādā veidā novērtēt ionizējošā starojuma ietekmi uz eh, ne homo sapiens dzīvajām būtnēm. Mēs uzskatām, ka ar šīm prasībām mums izdosies labāk pasargāt vidi no ionizējošā starojuma. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies! Paldies, un tagad vārds referentam, Ulmerkungs. Paldies! Paldies par izskanējušajiem komentāriem. Nākam otrdien no 15. līdz 18. es organizēšu sanāksmi, kuras laikā mēs vēlamies organizēt intensīvākas diskusijas. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad par grozījumu iesniegšanas termiņu. Tas ir noteikts 5. februāris pulkstens 12 dienā. Un 20. un 21. martā mēs diskutēsim par grozījumiem šeit, mūsu komitejā, un 24. aprīlī mēs balsosim par ziņojumu ar grozījumiem. Uh, un visticamākais plenārsēdē balsojums būs jūnijā. Vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kuri piedalījās šajās īsajās, bet intensīvajās un auglīgajās debatēs. Un tagad vēlētos eh, sveikt šeit īrijas veselības ministru Džeimsu Reilīkungu. Sveicināts šeit mūsu komitejā. Mēs esam lielākā komiteja Eiropas parlamentā, lielākā likuma devēja komiteja. Mēs atrodamies gandrīz mazākajā zālē parlamentā, bet tas nenozīmē, ka mums nav daudz aktīvu plānu. Ar jums sadarbojoties, mēs vēlamies turpināt darbu pie tabakas direktīvas, pie dažādām veselību uzlabojošām programmām, pie medicīniski tehnisko ražojumu sakārtošanas, uh, un pie veselas virknes cita programma, pie kurām darbs turpinās, un visticamākais arī turpināsies pēc jūsu prezidentūras. Un tagad es dodu vārdu jums, Rēlī kungs, desmit minūtes, un pēc tam koordinatoriem būs iespēja izteikties no politiskajām grupām, un pēc tam būs otrs jautājuma rauns, kurā jau pārējiem komitejas deputātiem būs iespēja uzdot savus jautājumus. Cilvēki jau piesakās jautājumu uzdošanai, deputāti šeit ir daudz. Prezidenta, eh, ministra kungs, jums vārds, un es domāju, ka diskusijas būs ļoti interesants un auglīgi. Much, Paldies, priekšsēdētāji kungs! Godātie parlamenta deputāti, man tiešām ir ārkārtīgi liels gods šodien jums, jūs iepazīstināt ar padomas prezidentūras programmu. 13. gads ir 40. īrijas Eiropas Savienībā iestājas gads, toreiz mēs iestājāmies Eiropas kopienā. Tie, kuri 73. gadā jau bija dzimuši, ir interesanti pastīties uz Eiropas Savienības ekonomisko, politisko un sociālo attīstību, par to, kā tas bija toreiz un kādā laikā mēs dzīvojam šobrīd. Kopš tā laika īrija ir ļoti daudz ieguvusi no dalības Eiropas Savienībā, gan ekonomiskos, gan sociālos terminos mērot. Un tomēr šobrīd mūsu priekšā ir daudz izaicinājumu, vēl jau vairāk ņemot vērā patreizējo ekonomisko situāciju. Tāpēc īrijas prezidentūras programma galvenokārt uzmanību vērš uz to, kas Eiropai šobrīd visvairāk ir nepieciešams - stabilitāte, darba vietas, ekonomiskā izaugsme. Mēs vēlamies, neskatoties uz grūto ekonomisko situāciju, uzlabot arī iedzīvotāju veselību vai vismaz radīt tam pamatu. Mēs uzskatām, ka efektivitāte veselības aprūpē ir ļoti svarīga, un to vēlas piedzīvot arī iedzīvotāji. Veselības aprūpē situācija ir atšķirīga dažādās dalību valstīs, tieši tāpēc mums ir tik svarīgi sadarboties, apmainoties ar paraugu praksi un informāciju starp dalību valstīm. Eiropas parlamenta loma un Eiropas parlamenta deputāta loma kļūst arvien svarīgāka. Jūs, kā tieši ievēlēti iedzīvotāji pārstāvi, jūsu loma arī kā lēmumu pieņēmējam ir ārkārtīgi svarīga. Īrijas prezidentūra augstu novērtē to, cik svarīgi Eiropas parlamentu ir jau agrīnās likumdošanas etapos iesaistīt sagatavošanā. Sadarbībā ar padomi, ar parlamentu un komisiju mēs vēlamies radīt labāku dzīvi mūsu iedzīvotājiem gan šodien, gan nākotnē. Pie tam mēs sadarbojamies arī ar mūsu trojkas partneriem Lietuvu un Grieķiju. Un šodien man ir paredzēta tikšanās ar Lietuvas veselības ministru Katiskungu. Darbs pie likumdošanas ir galvenais īrijas prezidentūras programmas prioritāšu sarakstā. Mēs vēlamies eh, panākt būtisku progresu svarīgos veselības jautājumu sakārtojošos jautājumos, piemēram, tabakas likumdošana, medic medicīniskais aprīkojums un arī pārobežu medicīnas pakalpojumu sniegšana. Smēķēšana ir viens no lielākajiem veselības draudiem, un apmēram 700 tūkstoši Eiropas iedzīvotāji katru gadu kaut kādā veidā uh, iet bojā no tabaks radītajām sekām. Smēķētāju ietekmu uz apkārtējo vidi, ja mēs runājam par ietekmu uz ģimeni un arī uz nepatīkamajām sakām, citās izpausmēs, mēs to visu nevaram pat sarēķināt. Un e, traģiskākais ir tas, ka no visām šīm traģiskajām sakām mēs varam izvairīties. Mums ir jāmudina visi smēķētāji pārtraukt smēķēt, un mums ir jādara viss, lai jauni cilvēki nekad neuzsākt smēķēt, nepaņemt rokā cigareti. Tāpēc eh, mums ir jārunā par to, cik dārga ir smēķēšana. Pacienti, kuriem ir hronisks saslimšanas, ko ir izraisījusi ilgstoša smēķēšana, viņus ārstēt ir ļoti dārgi. Pie tam smēķēšanai ir negatīva ietekma uz ekonomiku. Cilvēki slimības dēļ nevar strādāt, cilvēki ir spiest iet agrāk pensijā, un Eiropas prezidentūra darīs visu, lai strādātu pie tā, ka tabaks izstrādājumu jauniešiem un bērniem jauniešiem vairs neliksies pietiekami. 78% no visiem smērē, smēķētājiem ir pirmo cigareti izsmēķējuši līdz 18 gadu vecumam. Tātad smēķēt ir sākuši bērni. Un ja jau bērnu vecumā ir izveidojusies atkarība no tabaks izstrādājumiem, tad vēlāk jau no šīs atkarības tikt vaļā ir ārkārtīgi grūti. Mēs esam atbildīgi par saviem bērniem. Un 50% no visiem smēķētājiem mirst tieši tabakas izraisītas saslimšanas dēļ. Līdz ar to tabakas likumdošana šobrīd ir jāuzskata par nepietiekamu vislielāko riska grupu aizsardzībai. Nav jau tā, ka mēs esam pret cilvēkiem, kas smēķē. Nē, mēs esam pret smēķēšanu kā tādu. Mēs vēlamies pasargāt Eiropas iedzīvotājus no smēķēšanas radītajām negatīvajām sekām. Proti pasargāt mūs visus. Tabaks izstrādājuma likumdošanas sakārdošana ir viena no augstākajām veselības jomas prioritātēm īrijas prezidentūrā. Uh, Pagājušajā augustā es un deviņi cita veselības ministri rakstījām publisku vēstuli komisijai, lai likumdošana tiktu sakārtota līdz 12. gada beigām. Un jā, tiešām komisija 19. decembrī publiskoja tabakas likumdošanas ideju pakotni. Es zinu, ka sarunas un vienošanās par likumdošanas tekstu būs grūta un smaga, jo tabaks likumdošanas lobētāji strādā arī grūti un smagi. Mēs visi kopā likumdevēji, padomu parlaments, mums galvenokārt ir jādomā par Eiropas iedzīvotājiem, un mums būtu jāvienojas par tabaks pakotni pēc iespējas agrīnākos lasījumos. Nākamnedēļ tikšos ar komisāru Borga kungu, un mēs runāsim par konkrētiem likumdošanas priekšlikumiem tabaks nozars sakārtošanā. Sadarbosimies arī ar šās komitejas deputātiem, un īpaši par kaislīgu tabaks apkarotāju Lindu Makevanu. Un vēlamies redzēt tabaks likumdošanu pieņemt pēc iespējas ag agrāk. Vispārīgi runājot, tabaks produktu kontrole vēlētos eh, pateikt, ka īrija bija pirmā, kura aizliedza smēķēšanu darba vietās. Un, eh, kad marta sākumā Eiropas veselības ministra tiksies Dublinā, mēs jau runāsim par konkrētu panākto tabaks produktu izskaušanā. Protams, ka vēl daudz ir jādara, lai mēs dzīvotu veselīgā, bez tabakas dūmu vidē un telpās. Godētie parlamenta deputāti, runāsim godīgi. Ja tabaka kā un tabaks izstrādājumi parādītos tirgu šodien, ir pilnīgi skaidrs, ka tā nesaņemt atļauju mūžam tikt pārdoti. Runājot par sabiedrības veselības jautājumiem un par programmu, kur ir sagatavota 14. un 20. gadiem, patreizējā sabiedrības veselības programma beigs darboties šā gada beigās. Un salīdzinot ar šo programmu, nākamā programma jau runās par konkrētiem pasākumiem, kuriem ir pievienota vērtība Eiropas Savienības līmenī. Šīs nākamās programmas būtiskākie momenti ir nodrošināt veselības aprūpas sistēmu ilgtspējību, kā arī nodrošināt labāku arī pārobežu veselības aprūpas sniegšanu. Šobrīd padome ar parlamentu ved sarunas, un mums ir izdevies panākt vienošanos par ļoti daudziem šās programmas momentiem. Un tomēr vēl ir trīs neatrisināti jautājumi - šīs programmas budžets, un jautājums par to, vai tie būs deleģētie vai īstenošanas akti katra gada programmai. Un visbeidzot, līdzfinansējuma mehānisms šīs programmas izpildēji. Īrijas prezidentūra ir gatava pabeigt sarunas pie šā priekšlikuma, un Ceram, ka mums izdosies konstruktīvi sadarboties arī ar jūsu komiteju. Prezidentūra cieši, sadarbojies ar, cieši sadarbosies ar Grostets kundzi, kas ir referents šajā jautājumā. Nākamais trialogs ir paredzēts pēc tam, kad būs pabeigtas diskusijas un būs panākta vienošanās par DFS. Jaunās programmas īstenošana tātad sāksies 14. gada sākumā. Pēdējā laikā mēs esam piedzīvojuši vairākus, vairākas epidēmijas, piemēram, putnu gripas epidēmijas un citas, bet patiesībā šīs pandēmijas nebija tik smagas, kā tas tika paredzēts. Tomēr mums ir jābūt gataviem šādiem izaicinājumiem, un mums ir jābūt, jādara viss, lai iedzīvotājiem būtu pieejamas gan vakcīnas, gan arī antivirālie preparāti. Īrijas prezidentūra ir gatava panākt jau pirmajā lasījumā vienošanos šo jautājumu sagatavošanā. Šis likumdošanas priekšlikums uzlabos sabiedrības veselību, galvenokārt radot adekvātu juridisko pamatu vakcīnu iepirkšanai un arī citiem, citiem eh, veselības pasākumiem, lai izvairītos no pandēmijām. Mēs e, sadarbosimies arī ar dalību valstīm, lai izvairītos no līdzīgiem veselības draudiem. Es ceru, ka trialogs, kurā, iekļau, kurā iesaistīsies arī parlaments, tiks pabeigts pēc pāris nedēļām. Jā, mums ir jārunā par kā, to, kādas noteikumus mēs izveidosim un kādi būs deleģētie akti. Īrijas prezidentūra ir pārliecināta, ka mums izdosies uh, auglīgi atrisināt vēl neatrisinātos momentus. Šādā aspektā īrijas prezidentūra cer uz jūsu sadarbību un, protams, arī uz komisijas sadarbību. Runājot par klīniskajiem pētījumiem, jaunu un inovatīvu medikamentu palaišana tirgu ir ļoti svarīga mūsu iedzīvotājiem. Klīniskie pētījumi ir ārkārtīgi svarīga joma, bet mums ir jādomā par šo klīnisko pētījumu un arī par medikamentu drošību. Uh, Mēs ļoti augstu novērtējam klīnisko pētījumu sakārtojošas likumdošanas spēkā stāšanos, jo šai likumdošanai ir jānodrošina lielāka pacienta drošība un jāsahorizontalē klīniskie pētījumi Eiropas Savienībā. Klīnisko pētījumu drošība Eiropā samazinās farmakoloģiskajām kompānijām arī birokrātisko slogu, un īrijas prezidentūra cer šajā jautājumā sasniegt daudz. Ar Glenisu Vilmārtu tikšos šodien, un mēs runāsim par to, ko darīt tālāk. Es zinu, ka lielākā daļa dalību valstu uzskata, ka šis priekšlikums ir ārkārtīgi svarīgs, un gan padomu, gan parlaments esam gatavi panākt vienošanos pēc iespējas agrīnāk. Nākamais attiecās arī uz, medika, uz medicīniskās aparatūras likumdošanu. Komisija savu ziņojumu sagatavoja jau 12. gada septembrī. Šis likumdošanas nolūks ir sakārtot noteikums tiem, kuri ražo medicīnisko aprīkojumu un arī in vitro diagnostiskās šālītes. Mums visiem politikiem, politiķiem mēs visi atceramies krūšu implantu skandālu, tāpēc ir ļoti svarīgi strādāt pie tā, lai medicīniskais aprīkojums būtu drošs. Vienlaicīgi mums ir, jāpārliet, mums ir jābūt pārliecinātiem par to, ka medicīnisko, medicīnisko produktu, raž, medicīnisko aprīkojumu ražotāji strādāt bez pārlieku birokrātiskā sloga. Medicīnisko tehnoloģiju uzlabošanās varētu palielināt Eiropas eh, konkurētspēju starptautiskā līmenī un uzlabot arī veselības aprūpas efektivitāti un kvalitāti. Mūsu izstrādātie priekšlikumi ļaus labāk visiem ražotājiem salīdzsvarot savus klīniskos pētījumus. Šie priekšlikumi ir kompleksi, Un tomēr es ceru, ka mums izdosies īrijas prezidentūras laikā panākt, ko mēs esam vēlējušies. Esmu ticies ar referenti Dagmāru Rotbērens kundzi vakar un ticos arī, a, ti, tikos arī ar Magines skundzi. Un mēs runājām par, un tikšos arī ar in vitro priekšlikumu sagatavotāju šodien. Īrijas prezidentūra ir cieši sakojas līdz diskusijām par pārskatāmības direktīvu un mēs eh, zinām arī balsojumu iznākumu NV komitejā. Vēlētos izteikt manu atzinību referentei Paranovas kundzei, kur ir sadarbojusies ar iepriekšējām prezidentūrām šā priekšlikuma sagatavošanā. Īrijas prezidentūra uzsāks sarunas ar citām institūcijām, bet varēs to darīt tikai tad, ja padomē būs kvalificētais vairākums. Darīšu visu, lai šāds vairākums būtu, un nākamajā mēnesī par šo jautājumu ir paredzēts balsojums plenārsēdē. Mēs e, ceram panākt atbalstu padomē sarunu uzsākšanai ar citām institūcijām. Un tagad pieminēšu vairākus citus šās programmas aspektus. Protams, mēs vēlamies veicināt zinātnu un pētniecību, un šādā aspektā prezidentūra organizēs augsta līmeņa konferenci, kurā mēs runāsim par smadzeņu izpētes nākotni. Šī konference notiks maijā Dublinā. Un vēlētos uzaicināt visus, kuriem ir interesi piedalīties šajā konferencē. 13., 14. un 15. maijā mēs organizējam šo konferenci un vienlaicīgi tiks organizēta plaša izstāde. Mēs runāsim par elektroniskajiem veselības pakalpojumiem. Otra konference, kuru mēs organizējam kopā ar DG izpēte, un eh, šīs konferences nosaukums ir Veselīgas smadzenes, ir veselīga Eiropa. Tas notiks 27. un 28. maijā, jo mājas ir Eiropas Savienības smadzeņu mēnesis. Veselības eh, ministriem ir paredzēts tikties arī martā, un tad mēs runāsim par veselību. Šajā mūsu darba kārtībā ir iekļauti jautājumi par vidi, par bērniem, par, patērē, par pacientu drošību. Par bērniem runājot, mēs pieskarsimies arī autismu tēmai. Dāmas un kungi, pasakos par jūsu uzmanību. Uzskatu, ka tā ir bijusi lieliski iespēja jūs iepazīstināt ar īrijas prezidentūras veselības jautājumu prioritātēm. Kā jau es teicu, mēs likumdošanā vēlamies uzsvaru likt uz manis pieminētajām tēmām. Pie tam tās viss ir ārkārtīgi svarīgas arī Eiropas iedzīvotājiem. Mēs uzskatām, ka resursi ir adekvāti jāizmanto. Mēs, kā līdz likumdevējs, Uzskatām, ka iedzīvotāju veselībai ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs visi sadarbotos. Ar jums, priekšsēdētāji kungs un ar komiteju, sadarbosimies konstruktīvi. Paldies! Lielas paldies, turpin priekšsēdētājs. Paldies, ministra kungs! Nu, un tad tāksim, sāksim pirmo jautājumu raundu. Un tradicionāli mums parasti šeit komitejā ir tā, ka vispirms dodam vārdu koordinatoriem. Un pirmais no tiem ir Pēters Līze. Viņš no tautas partijas. Paldies priekšādātāji, godātais ministra kungs. Liels paldies par jūsu ievadvārdiem. Jūs runājāt arī par tabaku. Ar to jūs uh, uzsākāt savu uzrunu. Gribu teikt jums paldies, ka pieņēmāt uh, uz, uzaicinājumu ierasties uzklausīšanā. Tas bija tautas partijas priekšlikums, un es biju tiešām priecīgs par to, ka padoms, kā padoms prezidentūras pārstāvs jūs šo uzaicinājumu pieņemam. Tajā būs iekļauts virkni garu diskusiju par tabakas direktīvu, bet ir viens jautājums, uz kur gribētu vērt jūsu uzmanību. Es domāju, ka varbūt mums vajadzētu censties ciešāk paskatīties uz jautājumu par pasīvo smēķēšanu un risku, ko tā rada bērniem. Ir jānosūta skaidri vēstījumu, saņemam ļoti daudz informācijas par to, ka šādā veidā kaitējums tiek nodarīts ne tikai pašiem smēķētājiem, uz ko mēs šobrīd it kā koncentrējamies. Atcerēsimies, ka no tā cieši bērni, īpaši zīdaiņi, un viņiem risks ir īpaši paaugstināts. Ir pētījumi, kas, nu, piemēram, norāda saikni starp smēķēšanu, pasīvu smēķēšanu šādos gadījumos ar ļoti nopietnām slimībām, un uh, viņi var no šāda veida sakām arī iet bojā. Otram kārtām gribu runāt par jautājumu, kas varbūt nav tieši saistīts ar jūsu kompetenci, bet ir saistīts ar veselību. Un tas ir jautājums par profesionālo kvalifikāciju atzīšanas direktīvu. Pirms pusstundas šeit komitejā un arī vadošajā komitejā, iekšējā tirgus komitejā tika runāts par to, ka, ne, ka šobrīd, piemēram, māsiņām un medicīnas personālam ir vajadzīgi vismaz 12 gadi e, eh, profesionāls izglītības, e, lai būtu vienota profesionālā kvalifikācija. Pacienti uzskata, ka šeit jābūt kaut kāda veida harmonizācijai. Un tāpēc es gribētu arī jūs mudināt apspriest šo jautājumu ar atbildīgajiem ministriem padomus ietvaros, jo šis jautājums, protams, ietekmē veselības aprūpas sektoru kopumā un pie turklāt ļoti nopietni. Ir ticis teikts, ka mums ir jābūt uh, iespējai saglabāt šos desmit gadus kā obligāto kvalifikācijas laiku. Es esmu strādājis par ārstu. Uh, man ir eh, grāts un tā tālāk. Bet šobrīd izskatās, ka māsiņai ir jāzina pat vēl vairāk nekā man, lai viņa varētu atbilstīgi strādāt. Varbūt Anglijā situācija līdzīga. Tālāk nākamais runātājs. Yes. Linda, lūdzu. Jā, varbūt es došu Čildars kundzei vispirms vārdu viņai jādod, pēc tam prom. Labi? Tiešām priecājos šeit, ministra kungs, redzēt, kā jūs zināt, tad man ir ļoti spēcīgi uzskatīt, esmu pret tabaku visu veidu izpausmēs un zinu, ka jūs man piekritīsiet, bet es gribētu, lai jūs Eh, mums tomēr sniedz garantiju par to, ka jūs arī visiem saviem kolēģiem padomi atgādināsiet par to, ko saka Pasaules or veselības organizācija par tabaku un tā tālāk, un pret ko vērs viss šie rūpnieciskie lobby, kas saka, ka lūk, ir vajadzīga tā, tabakas ražošana un tā tālāk, bet ir visi šīs saiknes starp nopietnām slimībām. Mēs ļoti labi zinām, kas notiek industrijā, un viņi pilnīgi noteikti uh, centīsies atkal no jauna aizkavēt šos tiesību aktus, un to nedrīkst nedrīkstam pieļaut ne par kādu cenu. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka arī jūs pats pilnīgi noteikti esat ar ļoti spēcīgiem, striktiem uzskatiem, bet es domāju, nepieciešams šai gadījumā būs par to pārliecināta arī jūs kolēģi. Paldies! Lies paldies! Un tad Grostec kundze tālāk. Paldies priekšsēdētāji! Ministra kungs, klausījos jūsos ar ļoti lielu interesi, jo visi jūs minētie sežeti pilnīgi noteikti ir tādi, kas svarīgi mums šai komitejā. Esmu referenti, kas strādā pie trešās veselības programmas, un tāpēc vēlos atkal no jauna e, par to ar jums runāt. Esam detalizēti izstrādājuši tos jautājumus, kas vēl nebija izstrādāti, ir bijuši vairākas trilogu sanāksmes un tā tālāk, un esam nonākuši sastrēgumā pie trim punktiem. Pirmkārt, finansējuma jautājums, līdzfinansējuma jautājums, kopienas pasākumiem un deleģētie akti. Runājot par finanšu aploksni kopumā, gribu jums atgādināt, ka mūsu parlamentam šis finansē, šī finansējuma aploksne ir kaut kas tāds, kas ir ārkārtīgi svarīgs pamatelements. Un ja mēs šo finansējumu nesaņemsim, tad mēs nevarēsim piekrist eh, kopējam eh, nolīgumam, nevarēsim rast vienošanos ar padomu. Tur galu galā par finansējumu runāju, jo tas jau tā ir ļoti vājš. 446 e, miljoni eiro šim garajam laika periodam ir neliela summa. Mēs, protams, zinām, ar kādām grūtībām sastopas budžets un tā tālāk. Uh, Mm, ir ļoti, bija ļoti grūti panākt vienošanos, un tas ir atkal samazināts, bet tāpēc nevaram iedomāties, ka vēl vairāk vajadzētu upurēt no finansējuma šais trešās veselības programmas ietvaros. Jau tā finansējums ir ļoti vērš vairākus gadus, un tāpēc gribētu vērst jūs uzmanību šo jautājumu, jo šeit runājam par tāda veida lietām, kas iekļauts programmu, kas, piemēram, eh, cīņa pret aptaukošanos, cīņa pret alkoholismu un tā retām, retu slimību ārstēšanu. Šie visi jautājumi, kas iekļauti programmā. Un galu galā iedzīvotāji, kas ir pie labas veselības, var mums dot daudz plašu ieguvumu. Citādi tam būs ļoti būtiskas sekas uz Eiropas Savienības konkurētspēju un tā tālāk. Turklāt gribu vēlreiz vērst jūs uzmanību arī uz tēmu, ko jūs pieminējāt. Jūs teicāt, un es jums piekrītu, ka ir pilnīgi noteikti nepieciešams palīdzēt farmaceitu industrijai palikt Eiropā, tātad nepārvest savu darbību uz trešām valstīm. Tas ir jautājums, kas man ārkārtīgi interesē, jo divreiz jau esmu sastapusies ar jautājumu, kur zāļu aģentūra ir devusi autorizāciju tāda veida medikamentiem, kas ir eh, vienīgie šeit Eiropā, kas tiešām ir ehm, atbilstīgi, kas ārstē retās slimības, neietekmējot aknas un tā tālāk. Ir saņemta autorizācija no zāļu aģentūras medikamentiem, kas uh, Francijā tika izmantot jau 20 gadus, bet Eiropas komisija savu lēmumu nepārskata. Tā tad ir atsaukt šī autorizācija. Un es gribētu, ministrs, lūk, lai jūs izdarat uh, spiedienu, un šāda veida manevri nenotiek. Lielas paldies, ka iekļāvāties tieši divās minūtēs, un tad tālāk došu vārdu rodas Bērens kundzei arī uz divām minūtēm, lūdzu. Paldies priekšādātāji īsti gan nezinu, kāpēc jūs tā tik īpaši man uzvarat, ministrs kungs. Priecājos jūs šeit redzēt, gribu izteikties īsi, kā jūs eh, dzirdējāt tikai divas minūtes. Kolēģi piekritīs, mums ir jāīsteno, jāīsteno pārmaiņas pašreizējā juridiskajā sistēmā. Vai jūs piekrītat, ka ir vajadzīga cita nošķiršanas metoda starp eh, medicīnas iekārtām un to tipiem? Ir tādas iekārtas, uh, kam ir vajadzīga autorizācija, bet varbūt citām ir vajadzīga pat eh, iepriekšēja autorizācija, lai to varētu, piemēram, tās varētu izmantot pacientu ārstēšanā. Vai jūs man piekrītat? Vai jūs arī piekrītat tam, ka, ja ir kaut kāds paziņojums, tad tādā gadījumā ir jāskatās uz to situāciju, kāda ir šie paziņojošās, kādas paziņojošās struktūras, eh, ir jāpieprasa ar atbilstīgu kvalifikāciju zināšanas eh, tiem, kas grasā šīs iekārtas izmanto, ir jābūt ir medicīniskām zināt, zināšanām. Mm, un vai jūs man arī piekrītat, ja teikšu, ka klasifikācija, jeb tas, kā tiek notu, noteikts, vai iekārt izmantojam vienreiz vai daudzreiz, ir jāīsteno tā, ka tiek ņemts vērā arī pārstrādes un atkārtotas pārstrādes noteikumi Eiropas Savienībā. Tā, lai šī atkārtotā pārstrāde notiek ne tikai e, ražotāju e, rokās, bet lūk, lai zinātu, kas ir, kas ir ierīces, kas tiek vienreiz vai vairāk kārt e, lietots Un lai nav tā, ka kaut kur kaut kādos uh, slimnīcas uh, gala kambarīšos atkal neievērojot fitosanitāros noteikumus, kaut kas tiek izmantots atkārtote. Oh, Rods Berens kundze, jūs pat par 30 sekundēm īsāk izteicāties, nekā jums bija atvēlēts laiks. Lieliski vienkārši. Florence kungs, lūdzu, tālāk jums vārds. Ministra kungs, man ir viens jautājums jums par tabaks jautājumu Komisija šajā gadījumā diezgan striktu eh, pieeju izmanto runājot par iepakojumu. Es, piemēram, uzklausu rūpniecības pārstāvis, kas apgalvo, ka, lūk, komisija ir izgājusi ārpus savām pilnvarām. Vai jūs tā uzskatāt, vai šeit ir pamats, mm, juridiskais pamats šāda veidrīcībai? rīcībai? vai komisijas priekšlikums var tikt virzīts uz priekšu, varbūt eh, to apstrīdēs, iesūdzēs tiesā, un tas viss būs skaķim zem astes. Paldies! Un visbeidzot, pirmajā raundā Glenis Vilmota lūdzu. Liels paldies! Ministra kungs, laipni lūgti mūsu vidū. Tiešām priecājos, ka jūs klīniskos izmēģinājumu regulējumu esat iet, ietvērs kā prioritāte savā darba kārtībā. Esmu referenti, kas strādā tieši pie šīs regulas. Tāpat arī esmu pateicīga par sadarbību, ko esam jums, jūsu komandu jau uzsākuši. Tā ir bijis lieliski, bet viens būtisks jautājums, kas vienmēr uh, rodas, ir pārskatāmības jautājums. Tā tiešām ir problēma, ņemot vairāk mums ir vajadzīga sabiedrības uzticēšanās attiecībā arī uz klīniskiem izmeklējumiem. Nu, arī akadēmiķu rindās nereti grūti dabūt datus, kas ļautu pārbaudīt uh, izmēģinājumu rezultātus un darīt tos sistemātiski. Mēs turklāt arī zinām, ka ir ļoti daudz datu, kas tiek vienkārši paturēti slepenībā šādu izmēģinājumu gadījumos. Ja izmēģinājumi ir veiksmīgi, tad rezultāti tiek publicēti un padarīti pieejami. E, izmēģinājums var atkārtot atkārtoti, pirms vispār par tiem sabiedrība saņem informāciju, un pirms tam tie varbūt ir bijuši kaut kādā veidā pat bīstami. Uh, Komisija ir spērusi soļus ceļā uz pārskatāmību, bet es domāju, ka vienkārši ar rezultātu apkopošanu nepietiks. Vai jūs piekrītat, ka mums jābūt daudz ambiciozākiem pārskatāmības procedūru nodrošināšanā, jo gal galā pacientiem ir jāpieņem uh, izmēģinājumi piedalīties vai nepiedalīties klīniskos izmēģinājumos, pamatojoties uz šādiem datiem. Viņi gal galā uh, ir tie, kam jālem, vai viņi šādas zāles ir gatavi izmēģināt vai nē. Un, manuprāt, šādi izmēģinājumi rezultāti ir ļoti svarīgi. Tie var uh, piemēram, eh, tāpat laikā ir ārkārtīgi svarīgi, jo tie var palīdzēt veidot eh, tādas, tādas ārstēšanas metodas, kas glāb dzīvības. Paldies, Galens! Nu tad, lūk, noslēdzies pirmais jautājuma rauns, un ministra kungs došu jums vārdu, lai jūs tad atbildat uz šiem jautājumiem, pēc tam sekos otrs jautājuma rauns. Lūdzu! Liels paldies priekšādātāji un liels paldies godātiem deputātiem arī par šiem ļoti liederīgiem jautājumiem. Jau pašā iesākumā gribu teikt lūko. Kā padomas pārstāvis un prezidentūras pārstāvis šobrīd var teikt, ka mūsu fokusam jābūt ir uz pacienta interesēm, un tāpēc pilnīgi viss, ko darīsim, nekas nebūs pārāk daudz, nekas nebūs par daudz, un tas ir mans izējas punkts. Un tas, lūk, tad tālāk pārējiem pie pasīvās smēķēšanas un to es ietekmes uz bērniem. Es piekrītu, ka šeit daudz vairāk vēl jādara, un šis jautājums ir jāizgaismo. It īpaši bērni ir tie, kas ir īpaši riskam pakļauta grupa. Viņi gal galā ir mazgadīgi. E, mūsu pienākums ir viņus aizsargāt arī jums kā parlamentam, kā komisijai, kā šai komitejai, kā padomē. Tas ir mūsu atbildības ziņā. Te jāsaka, domāju, visi esam e, dziedam no vienas nošu lapas. Neviens, ko es pazīstu, kas būtu smēķētājs, nevēlas lai viņu bērns kļūtu par smēķētāju. Bez vēl tāds, man acīm ar to pīpētājs vēl tikai jāsatiek, kas šādu vēlmu izteiktu. Un tāpēc šī profilaktiskā apropa ir ārkārtīgi svarīga. Bērni nav muļķi viņi ļoti labi dzird to, ko viņiem saka, bet tāpat laikā viņi arī skatās, ko jūs darāt. Un tāpēc no vienas puses pateikt, ka smēķēt ir slikti, ir ļoti lieliski, ka tas lūk saīsinās viņu dzīvi un tā tālāk radīs veselības problēmas radot, piemēram, dažādu veidu kardio, kardioloģiskas slimības, asinsvadu slimības un tā tālāk. Viņi to visu dzirdēs un uzklausīs, bet ja tajā pašā laikā viņi jūs kā savu piemēru un paraugu uzraugot redzēs jūs smēķējiem, redzēs smēķējiem savu tēvu vai māti, tad visa šī izglītība un sniegtā informācija būs uh, pavelti un ne, ne, nedarīs nekā laba. Un tāpēc mums ir jāpalīdz vecākiem arī pašiem atbrīvoties smēķēšanas, lai viņi varētu uh, pasargāt bērns no šīs savas ļoti kaitīgā ieraduma, kas, kā jūs zinat, nogalina vienu no diviem smēķētājiem. Un uh, tie ir nenoliedzami fakti. Tāpēc, klausoties jūsu teikto par izglītību, es tur varu tikai un vienīgi piekrist un apspriedīšu to arī ar pārējiem ministriem. Kas attiec uz pārskatāmību sanāksmēs ar tabaks industrijas pārstāvjiem, arī tā ir ārkārtīgi svarīgi. Ir jābūt šādai pārskatāmībai un atvērtībai. Turklāt gribētu, lai šeit protokolā tiek ierakstīts, ka es pilnībā atbalstu šo pārskatāmību. Tieši tā kā Pīters, Pēters Līza arī teica un daudz citi. Jūs runājāt arī par budžeta jautājumiem. Tas pilnīgi noteikti ir kaut kas tāds, kas mums ir jārisina. Uh, Un, eh, jāsaka, pilnīgi manā kontrolē jau tas, protams, nebūs. Es tajā pat laikā varu teikt, ka cīnīšos par to, lai šis finansējums tiek saglabāts. Es pat domāju, ka tas būtu jāpalielina. Jo es domāju, ka veselība ir jautājums, eh, kam ir vērts veltīt līdzekļus. Es domāju, ka mēs visi ļoti labi zinām, kāda ir mūsu tautu teiciena. Arī īrijā, piemēram, saka, ka lielākā bagātība ir veselība. Ja runām, ja vēlamies savukārt, lai farmaceiti paliek Eiropā, arī šeit mums tiešām ir jārīkojas, jā. No otras puses atgriežos atkal pie sava sākotnējā komentāra. Galvenais ir pacienta interesi un arī klīniski izmēģinājumi ir joma, kur tas jāatceras. Klīniskajos izmēģinājumos ir jāpierāda tas, ka pacientiem kaut kas, kāds no šīm zālēm nāks pa labu, protams, ka arī rezultātiem jābūt pārskatāmiem, tas ir ārkārtīgi izšķirīgi svarīgi. Es domāju, ka tas jau arī nozarē nenāk par labu, ja viņi kaut kā slepeni izturst attiecībā pret visiem šiem izmēģinājumiem. Eh, par medici, medicīnisko ierīču jautājumu runājot un izmaiņām tiesību aktos par kurām tik runāts vakar, bija ļoti laba sanāksme, augstu vērtēju jūsu veltīto laiku un domāju, ka šeit vēl daudz darba darāms. Tāpat arī daudz darāms pie harmonizācijas jautājumiem eh, attiecībā uz eh, paziņojošajām eh, struktūram. Te ir jāpiemēro zinām standarti. Es zinu, ka tas būs izaicinājums, tas nebūs viegli atsevišķām valstīm, jo īpaši tas radīs problēmas. Bet es domāju, ka no otras puses, ja mēs skatāmies atkal no pacienta interesu puses, tad esam uz pareizā ceļa kas attiec uz noteikumiem par atkārtotu pārstrādi, arī šeit piekrītu. Ir nepieciešams definēt, kas ir ierīce, ko var lietot vienreiz un ko var droši lietot arī atkārtoti. Un tāpat, protams, tas attiec arī uz visiem fitosanitāriem noteikumiem, higienas noteikumiem slimnīcās. Un savukārt ir tāds ierīce, ko nevar šādā veidā izmantot un kas jānodod atpakaļ ražotājiem. Tāpat ir vajadzīgi vienot standarti, harmonizēt standarti visā Eiropā šajā ziņā. Tas ir kritiski, pilnīgi, kristi, kritiski svarīgi mums pilnīgi visiem. Florence kungs. Jautājums par to, ka komisija pārsniedz savus pilnvaru šai ziņā. Nu, jā, protams, vienmēr ir iespējams kaut kāda veida tiesas prāvas, bet lai ko mēs arī nedarītu, nu, kaut vai skatīsimies mūsu draugiem Austrālijā, kam viņi izgāja cauri, lai, lai viņi panāktu to, ko viņi vēlējās panākt, bet mums ir jāfokusējas uz to, ko vēlamies panākt un jādara tas pēc iespējas ātrāk. Jo, ja mēs neko citu nedarīsim, tad neko nepanāksim. Nu, es domāju, ka Eh, ja teikšu, ka reizēm sastopamies ar problēmām, reizēm mēs sastopamies ar to, ka nespējam identificēt problēmu cēloņus. Bet tad tajā gadījumā mēs vienmēr varam uzzināt kaut ko vēl vairāk, jo kaut ko taču mēs zinām par šo problēmu. Un ja mēs zinām, kas izraisa, piemēram, vēzi vai kaut ko, tad tādā gadījumā mums ir pienākums pret šiem cēloņiem vērsties. Mēs nevēlamies, protams, uh, Eh, pret smēķētājiem. Nē, ja pieaugušais smēķētāji vēlas turpināt smēķēt, lai viņi to dara, bet mēs tomēr vēlētos viņiem palīdzēt eh, izbeigt šo kaitīgo ieru, un viņiem savukārt nav tiesības pēc tam ar savu smēķēšanu apdraudēt pusauģus un bērnus. Tas gan ir pilnīgi pret neies, nepieņemami. Nu, kā īrs, es droši vien eh, varu teikt, ka uh, Vēl trakāk ir visa šī smēķēšana automašīnās, kur vecāks smēķē, bērns ir ie, ie, ielikt sēdeklī, ir tur pat aiz muguras un šos dūmus rīt. Tas ir briesmīgi, to ir jāpiedzīvojam. Par pārskatāmību Vilmots kundz runājot, e, pilnīgi piekrīt, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mums ir bijuši tādi incidenti pagātnē, un es zinu, ka uz tiem jūs arī atsaucaties, ka jaunu zāļu izstrādāšanā, ka klīnisku izmēģinājumu rezultātos medikamenti ir ļoti Eh, veiksmīgi, bet tāpat laikā ir radušās, eh, tie radījuši arī blakus problēmas ar sirdi, un šāda veida informācija nav tikus atklāta. Tas nav pieļaujami, to nedrīkst darīt. Un tāpēc mums ir jāaizsargā mūsu pilsoņi no šādiem gadījumiem. Un arī nozarei šāda veida rīcība par labu nenāk. Tā tikai sabojā viņu reputāciju un beigu beigās nenāk eh, par labu arī nozars attīstībai tālāk. Nemaz nerunājot par to, ka tas skādē pacientiem, kas labticīgi sākuši, ir izlēmuši iesaistīties izmēģin, klīniskajos izmēģinājumos. Es piekrītu jūsu idejai pilnīgi noteikti. Te mums būs jābūt pēc iespējas ambiciozākiem bet eh, tāpat laikā tas attiec, protams, arī uz citām jomām. Un, protams, protams, ka mums ir jāskatās, eh, ka ir jābūt arī pragmatiskai pieeja, ne tik viens steidzamības aspekts varam ņemt vaļā, vērā. Un tas attiecas, protams, uz to, eh, ka lielākais drauds veselībai ir ārkārtīgi būtisks, un tāpēc direktīva jāpieņem pēc iespējas ātrāk, tas acīm redzot būs primārais jautājums. Bet pilnīgi noteikti var jums apsolīt, ka es arī jūsu jautājumam pievienī, pievērsīšu ļoti daudz uzmanības. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Nu, tad tālāk nonākam pie otrā jautājuma raunda. Un, nu, tad varbūt vēlreiz Karls Heinz Florens var uzdot papildus jautājumu, jo šķiet, ka uz viņa jautājumu netika atbildēts bet, eh, un, un Čilders skundzie jūs vietā jūs eh, deva, jums deva vārdu Linda Makēvena, varbūt tad viņa izteiksies. Tātad Kārš Līter vietā. Jā, tad Linda Makēvena. Okay, thank you, and um, it's very good to have. Jā, paldies, ir lieliski, ka jūs esat šeit šorīt mūsu komitejā, ministra kungs, un man ir prieks arī redzēt Lietuvas veselības ministru, jo eh, veselības priekšlikumi būs tie, kas šai komitejā būs jāizskat, tie būs paši svarīgākie, un mums ar jums kopā jāpanāk progress. Kā jūs sacījāt, man nesen nozīmēja par referentu attiecībā uz tabaks direktīvu, un jūs sacījāt, ka vēlaties, lai veselības eh, apsvērumu būtu paši svarīgākie. Es pilnīgi jums piekrītu. Es atbalstu komisijas priekšlikumu un es ceru, ka mums būs ļoti laba regulāra par tabaks industriju. Es nezinu pat pagaidām, kas būs mana ēnu referente, bet es domāju, ka visas politiskās grupas pirms Ziemassvētkiem strādāja ļoti rūpīgi, lai šī direktīva vispār nonāktu uz galda jo bija jautājums par to, vai tas nebūs par vēlu šim parlaments sasaukumam tā tālāk, bet tomēr eh, tagad šī direktīva ir uz mūsu kalda. Un mums ir jāpanāk labs rezultāts šajā uh, parlamentā. Mēs esam atbildīgi savu uh, pilsoņu uh, priekšā. Apvienotajā karalistē uh, kopš ir noteikts uh, aizliegums eh, smēķēt publiskās vietās, eh, astmas eh, lēkņu skaits bērnu vidū ir ievērojami samazinājies par veseliem 12%, kas pagātnē bija tikai 2%. Tā kā ir, ir lūk šī te pozitīvā ietekme. Zinu, ka īrijā un Skotijā ir ļoti labi rezultāti attiecībā uz dažādām uh, sirds slimībām un tas tiešām ir samazinājis arī smēķētāju skaitu šajās valstīs. Tā kā mums ir šī atbildība un mums tā ir jāuzņems. Bet vēl kādas lietas. Uh, kā var aizsargāt, uh, piemēram, vai izvairīties no uh, nevajadzīgas nāves, piemēram, piesārņojums ar oglekļa monoksīdu? Jūs esat redzējis ārpusē plakāts. Daži kolēģi būtu šokēti, uh, zinot, cik daudz cilvēku mirst šī iemesla dēļ. Eh, starp citu, Vācijā desmit cilvēki nomira eh, no eh, grilu lietošanas savās mājās, un simt cilvēku polijā mirst no saindēšanās ar oglekļa monoksīdu. Tā kā ir eh, jābūt ehm, pasākumiem, eh, stingrākiem pasākumiem, pirmkārt par mārķējumu grīliem. Arī uh, arī uh, viesnīcās ir bijuši gadījumi, kad notiek saindēšanās ar uh, oglekļa monoksīdu, jeb tvana gāzi. Ir bijuši gadi, divi uh, manas valsts uh, bērni, piemēram, ir gājuši bojā viesnīcās šādas mm, saindēšanās dēļ. Jā, tā ir uh, sabiedrības veselības problēma, un šeit mēs varam rīkoties, lai izvairītos. Uh, šeit tiešām ir iespējams novērst nāvas gadījumus. Paldies! Tālāk eh, Karš Līters lūdzu. Jā, sveicināts eh, ministra kungs, laipni aicināts. Vēlētos atsaukties to, ko jūs sacījāt par veselību un eh, bagātību. Protams, ka ir svarīgi ne tikai cīnīties pret slimībām, bet jācīnās arī par veselības saglabāšanu. Tas ir ļoti labs komentārs. Un šādā sakarā ir svarīgi lai jūs palīdzētu savam vīdes ministram, kad uh, viņš mēģināja aizstāvēt uh, eh, vīdes eh, intereses rūpniecības uh, padomē. Es ceru, ka jums izveidosies labs tandēms strādājot pie šiem jautājumiem. Es esmu viens no kandidātiem, kas būs ēnu referents tabaks direktīvai un zāļo grupā. Mums ir interesants piemērs Austrālijas e, tātad risinājums par pilnīgi e, tādu bezpersonisku, neilustrētu cigarešu paciņu izmantošanu, un jāsaka, jauniešiem, protams, mazāk patīk šādas e, neizteiksmīgas paciņas. Uh, un tas eh, varbūt atņems arī kā, eh, atņems vienu no mārketinga instrumentiem, kas ir tabaks industrijas rīcībā. Un vajadzētu nopietni raudzīties šo jautājumu. Tālāk ir vēl viens ļoti svarīgs jautājums - klimski izmēģinājumi. Es domāju, tas ir pilnīgi skandalozi, ka šodien negatīvie rezultāti netiek regulāri publicēti tieši tādā pašā mērā kā pozitīvie. Un ārsti ārstiem parasti ir pieeja tikai publicētiem rezultātiem, tā kā ārsti saņem uh, neobjektīvu informāciju par atsevišķiem terapiju veidiem salīdzinājumā ar citiem. Uh, attiecīgi izmēģinājumu, zā, izmēģināmās zāles uh, tiek pārbaudītas, testētas tikai attiecībā pret Eh, placebo, bet netiek salīdzinātas ar citiem medikamentiem, kas iz, tiek izmantot šādās pašās vai līdzīgās terapijās. Un ja zāles mm, attiecīgi nesasniedz primāro rezultātu, tad žurnāli sāk las, eh, rakstīt par kaut kādiem sekundāriem un terciāriem mērķiem un tā tālāk. Mm, tā vietā, lai skaidri pasaku un māni medikamenti nesasniedz tos mērķus, kas tiem bija izvirzīti. Un faktiski ētikas komiteja vispār par to netiek ziņots. Tā kā ir daudz šādas lietas, kas varētu ļaut uh, izglābt simtiem tūkstošiem uh, dzīvību, neparakstot nevajadzīgas zāles pilnīgi nevajadzīgiem mērķiem. Un visbeidzot, kāds no inovāciju mehānismiem, ko mums vajadzētu izmēģināt attiecībā uz jaunām zālēm, mums trūkst. Uh, antibiotiku. Mums vairāk par to vajadzētu runāt. Ir jauns inovācija mehānisms, kas ātri ļauj apgādāt ar uh, zālēm arī nabadzīgas valstis. Mūsu dienas čāmaize. Pēnjokungs. Pāris minūtēs priekšādātāji. Ministra kungs, jūs jau nu pats savā mm, ievadvārdos norādījāt, ka, lūk, ir arī pārobežu draudi, ir uzsāts trialogs, turpmākajā nedēļā sanāksmes turpināsies. Un te runājam par dokumentu, kas ir ārkārtīgi svarīgs visiem eiropiešiem. Un mums ir jābūt daudz efektīvākiem profilakses ziņā un jāspēj reaģēt uz pārobežu draudiem, tā kā jūs teicāt. Tā tas bija, piemēram, arī putnu gripas gadījumos. Uh, un tā tas ir arī citu pandēmiju gadījumos, arī ekolī gadījumā. Un ja redzam, kas notika attiecībā ar ekolī, attiecībā uz ekolī, tad redzam, ka krīze uzsākās un tā tā, radās tāpēc, ka bija ļoti slikta komunikācijas stratēģija, uh, nebija laba, labas pārvaldības sistēmas, kam rezultātā bija ļoti nopietnas ekonomiskas sekas, to gribētu atgādināt. Es ar klāt gribētu arī pieskarties uh, jautājumam par uh, šobrīd ļoti aktuālu aktuālu tēmu, respektīvi uh, ķīmisku vielu bifenolu izmantošanu. Tas ir šobrīd eh, rūpnieciskā sektora eh, lobiju kalmērķis, bet e, aktuāls temats, bet es gribētu te, vaicāt, ko jūs grasties darīt šīs lietas labā. E, Grostets kundze, es jums pilnībā piekrītu. Tad, kad jūs runājāt arī par vēl vienu medikamentu, kas paredzēts, piemēram, rātu slimību ārtēšanai. Uh, Un ir tiešām briesmīgi, ja redzam, ka Eiropas komisija to pēkšņi aizliedz, dodot pretēju atzinumu, tāpat laikā gadu gaitā jau ir pierādījusies šī medikamenta adekvāta darbība. Un turklāt zināms, ka uh, šai, šai, šiem medikamentiem ir arī konkurence lielās Amerikas laboratorijas, kas, protams, ļoti ātri var saražot līdzīga veida zāles un palaist tas apgrozībā. Un priekšādātā ministra kungs vēl arī gribētu, lai jūs man pastāstāt, kāda ir jūsu nostāja attiecībā uz aspartām. Bija publiskas konsultācijas, tās, tās uzsāka zāļu aģentūra. Uh, Šķiet, ka 15. februārī tās noslēgsies. Polemika ir ļoti plaša par šo vielu un par to, kādas tā ir sekas uz veselību. Un šodien taču mums jāsaprot, ja mēs jau šobrīd pilnvarojam, dodam autorizāciju kāda veida e, vielām, nu, piemēram, kaut vai tabaksī nozarē, ja mēs pasakām, nē, tad mums jāskatās jau nākotnē, ko tas, kā tas tālāk e, norisināsies un kāda būs situācija tādā gadījumā, piemēram, arī uz aspartām. Vielen Dank, Gilles Pagnon. Als nächstes spricht die Kollegin Advil Morkunaikin. Paldies, eh, tālāk Morkunaits kundze. Lielas paldies priekšādātāju. Gribu teikt paldies ministram par viņa prezentāciju. Tā tiešām bija ļoti detalizēta. Tiešām ar kā tik priecājos šo šeit redzēt. Priecāju šeit redzēt arī mūsu Lietuvas veselības ministru. Uh, un ceru, ka arī jūs radīsiet veidu, kā uzsākt sadarbību un darīt atbilstīgi ar īrijas prezidentūru. Ir taisnība, ka nu, turpmākais gads nebūs viegls, jo mums ļoti daudz jāstrādā pie tabaks jautājumiem un arī medicīnas ierīču eh, dok, tiesību aktiem. Un es gribēju jums uzdot vienu jautājumu. Jūs runājat par novatorismu, par pētniecību, Mēs šeit parlamentā daudz debatējam par to, cik svarīgi ir profilaktiski preventīvie pasākumi un cik lielā mērā nepieciešams uzsākt attiecīgi efektīvas preventīvas kampaņas attiecībā, piemēram, uz tādām slimībām, eh, kas ir diezgan plašas. Ir taču arī šī programma eh, veselība izaugsmē. Un šai programmā ir zināmas sadaļas, kas būtu jāvērš plašumā. Neirodeģeneratīvām slimībām, piemēram, eh, tur ir sava loma spēlējuma. Eiropas Savienības zināmā mērā uh, ir atbildīga par veselības jautājumiem ne tikai šeit. Varbūt jūs varētu pāris vārdus varētu pastāstīt par šo jautājumu. Tas, Hübneris kundze nākamā. Paldies, priekšsēdētāji. Zwrócił szczególną uwagę na. Jūs izklāstījāt īrijas prezidentūras prioritātes, un jūs runājāt par uh, Eh, noteiktām saslimšanām. Eh, starp citu runājāt arī par smēķēšanas kaitīgumu. Es gribētu norādīt kādu ļoti svarīgu problēmu Eiropā. Iedzīvotāji noveco. Un tas, eh, cik veselīgi mēs būsim vecumdienās, tas ir lielā mērā atkarīgs no cilvēku zināšanām par veselības saglabāšanu. Uh, Eh, bērni, protams, mācās no saviem vecākiem. Ja vecāki nerāda labu piemēru, tad bērni, protams, tiek apdalīti, un tas eh, noved pie viņu veselības pasliktināšanās eh, laikā, kad viņi kļūst pieauguši. Tā kā veselības izglītība un izglītošana par veselību ir ļoti būtiska, lai uh, nodrošinātu prevenciju. Uh, lai nodrošinātu slimību profilaks, un tas ir svarīgi sabiedrības attīstībai. Ja mēs vēlamies, eh, lai mūsu sabiedrība būtu vesela, tai jābūt informētai un izglītotai, un tikai tad eh, mums būtu jārunā jau par seku novēršanu, tātad par farmakoloģiju un tā tālāk. Tā, tad ir jānosprauž šeit prioritātes. Eh, sabiedrība noveco un nākotnē, protams, eh, tas tikai padziļināsies un būs virkne eh, slimību grupu, kas sāks parādīties arvien ātrāk un arvien agrākā vecumā. Es domāju, ka ministru padomē vajadzētu vairāk runāt par prevenciju un visu, kas no tā izriet un ir ar to saistīts. Eh, tā, protams, nav tikai izolēta Eiropas problēma. Eh, ar šo problēmu saskaras arī pārējā pasaulē. Un viena no šādām ļoti izplatītām parādībām, problemātiskām parādībām ir depresijas. Depresija bieži rada dzīvesveids. Un ir jāsaprot, ka Eh, depresija arī, depresiju gadījumu skaits arī tikai palielināsies. Paldies, priekšādātāji. Ministra kungs, labi lūgt šeit vidas komitejā. Nu, tāds neliels pārdoms. Es vakar organizēju konferenci ar val, profesoru Valā, kas ir ģenerāldirektorārs Pasaules veselības organizācijā, dzīvnieku veselības organizācijā un viņš mums eh, izklāstīja savus pārdomus par pandēmijām, kas rodas, eh, no, kas nāk no dzīvnieku vīrusiem. 60% gadījumu tie ir patogēni, kas sajaucas pēc tam ar cilvēku gēniem, un lielākoties tie tiešām nāk no dzīvniekiem, un tāpēc es gribētu zināt, kādas ir eh, saiknes starp šo starptautisko observatoriju, kas vakar lika priekšā savus uh, um, savu darbu, un viņiem tur ir 18 dalību valsts un tā tālāk. Un kāda ir šī saikne šādai observatorijai ar, ar jums padomē? Un, uh, ja tādas nav, tad varbūt vajadzētu šādu, vai ja tā ir vāja, tad vajadzētu spēcināt šo saikni, jo tas pilnīgi noteikti var būt liederīgi. Šādā veidā saņemot ļoti izteiktu, ļoti vērtīgu informāciju par šāda veida e, patogēniem, vīrusiem. E, Eh, kas nāk no dzīvnieku puses un kas ļauj attiecīgi aizsargāt arī cilvēku veselību. Turklāt tas arī tāpēc, ka ir arī valsts ārpus Eiropas Savienības, kas līdzdarbojas šajā administratīvajā padomē un kas savā ziņā arī varētu dot papildus informāciju, kas mums varētu būt liederīga. Paldies! Vielen Dank. Liels paldies, ministra kungs, vārds jums noslēguma vārdiem. Much, Liels paldies, priekšsēdētāji, un paldies eh, komitejas eh, locekļiem par jūsu uzdotajiem jautājumiem. Es eh, mēģināšu atbildēt uz tiem pēc kārtas secīgā tie tika uzdoti sākot ar Makevāns kundzi. Un paldies par jūsu atbalstu, uh, par to, ka direktīva ir nonākusi uz apspriešanas galda. Un Citādi mēs būtu zaudējuši šo milzīgo iespēju dot ieguldījumu cilvēku veselības uzlabošanā. Cipari, ko jūs minējāt, protams, ir ļoti labas ziņas, un man ir uh, prieks par to. Un nestoties to, ka mūsu valstī tomēr ir ļoti augsts e, un uh, ļoti liels smēķētāju skaits uh, Tātad smēķētāju bērnu skaits ir samazinājies, un tas savukārt ir rosinoši. Nākošais, eh, eh, ko jūs minējāt, ir saindēšanās ar oglekļu monoksīdu. Jā, es esmu tiešām pieredzējis arī eh, briesmīgas nelēmas mūsu valstī, tā kā ir labi, lai būtu šādas te brīdināšanas sistēmas vai īpašas tvangās signalizācijas lai izvairītos no šādām situācijām, jo reizēm tas ir iespējams paredzēt. Tas, ko atsīja uh, Šulterkungs par mm, izmēģinājumiem. Es kā ārsts vienmēr esmu brīnījies par to, ka produkts uh, iznāk, un tas vienmēr salīdzina sevi ar, eh, teiksim, eh, galveno papildu vielu, kas varbūt sastāv tikai 10% eh, no visām izmaksām, un tad rodas jautājums. Un tiešām tiem, kas pāraksta medikamentus, ir jādomā, ja jūs pārakstat kādam ļoti dārgu medikamentu, Eh, vai tiešām tas ir nepieciešams. Varbūt ir jāiegūda līdzekļi citur eh, veselības aprūpas sistēmā jūsu valstī, lai panāktu labākus rezultātus, jo galu galā mēs, mums ir pienākums pret pacientiem. Un, protams, ka medikamentiem ir jābūt tādiem, ko cilvēki var atļauties. Tālāk jaunākās inovācijas, kas ir liederīgas, tas, protams, ir labi. Uh, Protams, šī te e, personalizēto medikamentu joma ir ļoti uh, interesanta, un, protams, iespējams, ka varbūt uh, ir cilvēki, kur tiešām gūs lielu labumu no tā, ka viņiem tiek parakstīts individuāls medikaments ar aktīvo vielu, kas ir ļoti liederīgi, bet varbūt uh, citi tiem tas nebūtu nav tik nepieciešams. Tālāk pārrobežu izplatība, runājot par eh, vīrusiem tā tālāk. Es zinu, ka Kīpras prezidentūra strādājas pie šiem jautājumiem un uh, virzīs šos jautājumus uz priekšu. Jūs īpaši minējāt noteiktas jautājums, kas ir saistīti ar dažādām ķīmikālijām, eh, ķīmiskām vielām, kas tiek izmantots un tā tālāk. Bet mana kolēģi arī, mans kolēģis arī darbojas šajā jomā, tā kā es eh, aicināšu viņu turpināt pie tā strādāt. Jūs eh, ofakāli pieminēja, pieminējāt un to, ka šī lieta tiek izskatīta tiesā. Tālāk par saldinātāju izmadošanu, par aspartām. Arī šeit komisija pašlaik izskat šo jautājumu. Morkunēts kundze teiktais par, e, par prevenciju. Jā, tas ir ļoti svarīgi, es jums piekrītu, un arī ministru padomē tas tika teiks. Mēs kā politiķi, mums tas vajad, būtu jāsaka šeit, e, nebaidoties parlamentā. Nu, politiski vienmēr izskatās daudz smukāk, ja mēs atveram jaunu slimnīcu vai nopērkam uh, jaunu um, sarežģītu dārgu diagnostikas iekārtu nekā nodarbojamies ar profilaks. Bet uh, šeit mums vajadzētu spēlēt savu lomu. Un es gribu teikt, ka tiešām uh, būtu jābeidz tikai runāt par prevenciju, būtu jāsāk par to maksāt, jo tas maksā naudu, taču pētījumi rāda, ka katrs um, eiro, kas ir ieguldīts prevencijā, uh, ietaupa 12 līdz 20 eiro ārstēšanā. Nu, lūk, eh, arī attiecībā uz tabaku. Eh, cerams, ka mūsu bērni no tā būs iegūši un viņi būs eh, veselīgāki nākotnē. Un mums ir atbildība, varbūt tas nav pareizākais, ar ko, teiksim, lielīties un sevi reklamēt pirms īstermiņu vēlēšanām, bet tas nākotnes priekšā mēs esam atbildīgi. Tālāk attiecībā uz izglītošanu arī šeit es gribētu piete, piekrist. Un kopā ar citiem ministriem, eh, piemēram, vīdes ministru, tieslietu ministru, vīdes ministru, izglītības ministru, tātad ar visiem šiem ministriem ir jāveido veselīga vide, kurā cilvēki var dzīvot. Un ir, protams, jāizglīto bērni. Bet jāsaka, ka īstā audzināšana jau notiek mājās, ģimenē, tā kā ir jāaudzina vispirms vecāki par to, kā viņi paši rīkojas un ko bērni novēro mājās. Tālāk depresija un garīgā veselība. Jā, šis ir ļoti būtisks jautājums, un eh, šī ir problēma visā Eiropā, un mums eh, ir jāveltī vairāk līdzekļu arī mūsu valstī un citās valstīs, jo iz, pēdējā laikā, diemžēl, varbūt pat vienmēr garīgā veselība ir bijusi tādā pabērnu lomā. Un vajadzētu tai pievērsties vairāk. Un cilvēks, kas jūtas labāk, ir daudz produktīvās. Jūs taču zinat, ka endorfīni ir vielas, ko, laimes vielas, ko izdala tikai laimīgs cilvēks, un tas liekams uzsies labāk. Tā kā tas viss ir svarīgi. Un runājot par prevenciju un izglītību, tad eh, tikšanās, kas mums bija, būs eh, Dublinā martā, es domāju, eh, tiešām koncentrēsies arī uz šiem jautājumiem, jo tā ir tāda jau epidēmiska rakstura problēma. Un mūsdienu sabiedrībā iznāk tā, ka jaunā eh, sabiedrībās, kas sāk at, eh, rāpties ārā no mazatīstītības, eh, ārkārtīgi plaši tiek izmantot pārtika ar ļoti augstu oviļhidrātu saturu, kas noved pie aptaukošanās problēmām. Jo, lūk, tad, kad mēs izgudrojām cukuru, jo tikko viņi sāk lietot cukuru un baltmaizi un tā tālāk, nu, un jāsaka, ka tā ir problēma Uh, ne tikai uh, pārtikušiem, bet arī mazāk pārtikušiem. Tālāk. Observatorijas, uh, tātad procesu novērošanas un kontrolas loma un sadarbība ar komisiju. Jā, es tam pilnīgi piekrītu. Ja mēs kaut ko pareizi izdarām kādā jomā, tad vienmēr ir par to jāinformē arī citi, jo mani appārsteidz tas, ka mēs cik ļoti bieži mēs to neizdarām. Un kā cilvēki bieži norādījuši. Tad, protams, mēs nevienmēr esam ilgdzīvotāji visās jomās. Paldies par informāciju, par jautājumiem. Uh, un uh, veiksmi nākošajā darbā. Uh, ir ļoti daudz lietas, pie kurām jāstrādā, dažādas stratēģijas, likumdošanas. Tātad šī ir ļoti laba nozara, lai mēs varētu nodemonstrēt Eiropas kopējos ieguvumus. Tā kā labu veiksmi un liels paldies un visu labu! Thank you.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 So, liebe Kolleginnen un Tā, cienījamie kolēģi un kolēģis, mēs turpinām. Bet esam nonākuši līdz pusdienu pārtraukumam. Tiekamies eh, lūdzu atpakaļ pulksten 15. ar balsošanas kartēm, lai mēs tūlīt pat varētu sekot programmai un balsot, un vēlu jums labu pusdienas pārtraukumu. Paldies!